Um, Kolēģi, tiem, kas uh, gaida 24. punktu Makavē kundze, nav varēs ierasties, bet Stīvens kundze būs viņas vietā. Uh, mēs tagad izdalām runu tulkiem. Un tad mums būs pārtraukums uz piecām minūtēm. Uh, mēs arī dosimies pēc Stīvens kundzei sagatavoties un aizstāt Makovei kundzi. Tad mums tagad ir īsts pārtraukums, 5 minūtes, un tad mēs turpināsim skatīt 24. punktu par um, Schengens aki. Kolēģi, 5 minūšu pārtraukums. Un atsāksim darbu, tad, kad Stīvens kundze būs gatava turpināt un aizstāt Mākovei kundzi. 5 minūtes apmēram. Okay, can we start? Atsāksim darbu. Labi, kolēģi, es atvainojos par to, ka mēs sākam tā, mūsu darbu ar nelielu kavēšanos. Bet šeit mums jārunā par atlikušo Schengens likumdošanas noteikumu īstenošanu attiecībā uz SIS sistēmu un tās ieviešanu Bulgārijā un Rumānijā. Referenti ir Monika Makovē, bet diemžēl viņa nevarēja šodien ierasties, un mēs esam ļoti pateicīgi Helgai Stīvens par to, ka viņa aizstāja Makovē kundzi. 18. janvārī padomu lūdzu, lai parlaments dod savu atzinumu par paredzēto lēmumu, kas nodrošinātu atlikušo Schengens likumdošanas noteikumu īstenošanu attiecībā uz SIS informācijas sistēmām Bulgārijā un Rumānijā. Padomas lēmuma mērķis ir atcelt ierobežojumus, kādi vēl joprojām eksistē attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju un ir um, saskaņā šo lēmumu būs iespēja nodrošināt SIS, um, SIS brīdinājumu uztveršanu šajās valstīs. Un Lībe komiteja ir um, iecēlusi Makvēja kundzi kā referenti, un šeit jūs priekšā šodien ir, ir ziņojuma projekts. Un šīs nedēļas sākumā padoma oficiāli ir nodevusi parlamentam pārskatīto nu, padomas notiekumu projektu versiju, un šeit ir galvenās izmaiņas šajā dokumentā attiecībā uz 25. pantu no Schengens konvencijas. Šis punkts nodrošina tātad, šīs sistēmas darbību Bulgārijā un Rumānijā. Un otrkārt ir mainīts arī padomas um, secinājumu spēkā stāšanās uh, datums. Uh, tādā es gribētu no sākuma dzirdēt um, mūsu referenti, pēc tam dosim vārdu komisijai uh, un uzklausīsim arī Stīvens kundzi, protams, kas aizstāja Makovēju kundzi, kolēģi. Vispirms es došu vārdu padomes pārstāvim. Sekova kungs tas būs. Eh, viņš ir ieradies, lai aizstātu Minkovas kundzi. Sekov kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā Stīvensas kundze, godāta Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms vēlos padomes vārdā pateikties referentei par sagatavoto ziņojuma projektu par padomes lēmumu par atlikušo uh, Schengens akī normu uh, ieviešanu eh, attiecībā uz SIS Bulgārijā un Rumānijā padomēji šis solis ir svarīgs, lai stiprinātu sadarbību SIS jomā dalību valstu starpā. Jūs tad, tad uh, esat uh, iesnieguši lēmumu projektu un uh, šis lēmums seko lēmumam par iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, ko var izmantot dalību valstis, kuras nepilnībā uh, īsteno Schengenas akī. Šeit ir trīs uh, priekšnosacījumi šīm uh, dalību valstīm izvirzīti. Pirmais ir uh, pabeigt, veiksmīgi pabeigt Schengens izvērtēšanas procesu, un Bulgārija un Rumānija to ir paveikušas jau pirms kāda laika. Otrakārt, piemērot Schengens akī normas attiecībā uz vīzu informācijas sistēmu. Šī sistēma jau darbojas. Un trešais, nodrošināt, uh, ka SIS normas ir ieviest savās valstīs. Pārdome ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai sagatavot lēmuma projektu, lai izpildītu pēdējos nosacījumus, lai Bulgārija un Rumānija varētu piemērot SIS bez jebkādiem uh, ierobežojumiem, kā noteikts uh, padomes uh, lēmuma uh, pirmā pānta, ceturtajā punktā, kas ir pieņēmts 2010. gadā, tas ir 365. lēmums attiecībā uz Schengens informācijas sistēmas pie attiecināšanas Bulgāriju un Rumāniju. Šī sistēma ļaus veikt nepieciešamos pasākumus, eh, neļaut iebraukt eh, personām, kurām nav eh, atļauts iebraukt Schengenas zonā. Un arī mūsu sistēmā nu, šo valstu norādījumi būs iekļauti, un tās, tos arī izpildīs citas dalību valstis. Paldies, Ekov kungs. Un tagad vārds komisijai, Markī. Markī kungs. Es atvainojos. Es esmu Vile Klārhaut. Uh, labdien, deputāti. Stīvens kundze. Komisija kopumā pozitīvi vērtē šo lēmumu, jo uh, Tādējādi Bulgārija un Rumānija tiks iekļauti Schengenas sadarbībā, un arī tas uh, palīdzēs uzlabot drošību Eiropas Savienībā pēc šī lēmuma pieņemšanas Bulgārija un Rumānija varēs ja sistēmā ievietot brīdinājums par aizliegumu iebraukt un citas valsts varēs šos brīdinājumus uh, izpildīt uh, uz tātad par ceļo ieceļošanas aizliegumiem uz ārējām robežām. Jau ir veikti tehniskās sagatavošanas pasākumi Bulgārijā un Rumānijā, lai šī funkcija varētu darboties. Arī pārbaudes EU līsa ir pabeigtas un Bulgārija, Rumānija uh, E, pārbaudes vidē varē, bija spējīgas e, sagatavot šādus brīdinājumus e, iekļaušanai sistēmā. Tomēr es gribu minēt, ka no komisijas puses būtu bijis vēlams, lai šis pasākums uh, izrietētu no pārbaužu atcelšanas uz iekšējām robežām, bet uh, vēl nav, šīs pārbaudas vēl nav atceltas, un līdz ar to svarīgas uh, Schengenas normas joprojām netiek attiecināts uz Bulgārijas, uh, Bulgāriju un Rumāniju. Tas ir svarīgs solis uh, virzībā uz integrāciju, bet būtu bijis labi, ja tas viss notiktu saistībā ar pilnīgu visu Schengenes akī normu piemērošanu un robežu kontrolas atcelšanu. Paldies! paldies padomei un komisijai. Tagad uh, Makovējas kundzes vārdā uzstāsies Stīvens kundze. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt. Es uzstājos Makovējas kundzes vārdā, kura diemžēl nevarēja piedalīties šai sanāksmē, jo ir saslimusi. Par šo padomes lēmuma projektu, kas atceļ ierobežojumus attiecībā Schengens informācijas sistēmas izmantošanu Bulgārijā un Rumānijā. Uh, Šie normas attiecas uz aizliegumiem ieceļot un uzturēties uh, dalību valstīs, uh, ko izdevušas treš, uh, cits dalībās attiecībā uz trešās valsts pavalstnie, valsts piederīgiem. Un, kad šis, šie pasākumi tiks ieviesti, tad Bulgārijas, Rumānijas veiktās pārbaudas uz robežām kļūs efektīvāks. Arī šīs valstis varēs ja, izteikt SIS brīdinājumus citām dalību valstīm uz labu uzlabosies arī drošība Eiropas Savienībai, tīpaši, ja brīdinājumi saistīti ar apdraudējumu nacionālajai drošībai vai sabiedriskai kārtībai. Līdz ar to eh, jānorāda, ka Bulgārija, Rumānija veic svarīgu lomu novērošanas operācijās Melnajā jūrā un pie Donavas upes. Un Eh, šīm valstīm ir eh, arī eh, bijis liels ieguldījums Eiropas robežu un krāsta apsardzes aģentūras darbībā, un tādēļ ir svarīgi, lai šīs valsts varētu pievienoties Schengenas zonai, jo tas uh, paaugstinās uh, drošību Eiropas Savienībā un veicinās cīņu pret uh, smagiem noziegumiem un terorismu. Uh, tiek ierosināts apstiprināt šo uh, lēmumu bez grozījumiem, lai dalību valsts varētu arī ātri to pieņemt. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 2. mais un paredzēts uh, balsojums šajā komitejā 24. maijā. Paldies! Liels paldies Helgai Stīvensai. Tagad vārds deputātiem. Vispirms, ka Elja kungs. Paldies priekšsēdētāji. 2011. gadā man bija tas gods sagatavot ziņojumu, ko parlaments apstiprināja par Bulgārijas Rumānijas pievienošanos Schengenas zonai. Diemžēl joprojām. Uh, Bulgārija un Rumānija nav šīs brīvās pārvietošanās zonas dalībnieces. Es vairāk kārt esmu norādījis, ka šīs abas valstis ir paveikušas savus mājas darbus, bet padomē ir nepieciešams vienprātīgs lēmums par to, un tā, tāds nav pieņēmts, tādēļ šīs valstis nevar iestāties Schengens zonā. Pirmais mūsu gadskārtējā ziņojumā par uh, situāciju Schengen zonā, es esmu referents, ir norādīts, ka Bulgārija, Rumānija uh, ir nekavējoties un bez jebkādām iebildēm jāiekļauj brīvās pārvietošanās zonā. Uh, šis uh, ziņojuma projekts ir viens solis uz priekšu, lai šīs valstis kļūtu par Schengenas zonas dalībniecēm. Še, šobrīd ir runa par Schengenas informācijas sistēmu. Ir uh, tādēļ nepieciešams pēc iespējas ātri uh, sniegt piekrišanu par SIS sistēmu uh, un uh, robežu pārbaudēm, bet es gribu norādīt, Uh, referentei, ka šīs valstis uh, palielinās savu ieguldījumu Schengenas uh, zonas drošībā, bet negūs lielākas iespējas pilsoņu brīvai kustībai. Un tādēļ ir svarīgi nodrošināt Bulgārijas, Rumānijas iestāšanos Schengen zonā, ne tikai pievienošanos SIS, tai ir jābūt mūsu prioritātei. Paldies! Viss ļoti skaidrs. Un tagad vārds uh, Taņai Fajonai, kas arī ir līdz referenti. Uh, es nolasīšu Staniševa kunga dokumentu. Viņš uh, pateicas par darbu pie šā jautājuma un atgādina, ka Padoma pagājušā gada beigās ir pieņēmusi lēmumu par pastīvu Bulgārijas, Rumānijas piekļuvušai sistēmai, un tagad ir šīs divas Schengenas akī normas jātiecina uz Bulgāriju, Rumāniju, lai atceltu boda robežu kontrolas. Tās ir, tie ir priekšnosacījumi, lai šī iebrauk, ieceļošanas, izceļošanas sistēma strādāt būtu darboties spēk līdz 2020. gadam. Tā kā trūkst padomē politiskās gribas, šīs abas valstis nevar uh, baudīt labumus, ko nodrošinātu robežu kontrolas atcelšana. Jau gandrīz septiņi gadi ir pagājuši kopš padome ir konstatējusi, ka uh, juridiskās un tehniskās prasības attiecībā Schengenas akī ir izpildīts abās valstīs, bet tagad tiek spērts neliels solis uz priekšu nevis tādēļ, ka kritēriji ir izpildīti, bet gan tādēļ, ka tiek palielināts spiediens uh, pieprasot no, nu, lielāku drošību, bet tas notiek uz personā, personu brīvības un uh, cilvēciskās cieņas rēķina. Drošība tomēr prasa kopīgu rīcību, nevis fragmentāciju. Tādēļ ir jāpanāk atbilstoši līdzsvars starp brīvu pārvietošanos un drošību. Un tādēļ ir nepieciešams tāds uh, ietvars, uh, kur visi ir uh, vienlīdzīgi. Un, uh, E, dalību, šīs dalību valstis vēlas pievienoties e, vienām no Eiropas Savienības lielākiem taustākiem e, sasniegumiem. Un, ja tas tiek liekts, tad tas grauj Eiropas integrāciju, tam ir lielas politiskās, ekonomiskās uh, sekas. Uh, un uh, es pilnībā atbalstu referentu darbā pie šā dosjē. Tas bija uh, Sergeja Staniševa vēstījums. Nu jā, tas ļoti skaidri sasaucas ar parlamenta nostāju. Tagad vārds Adamov kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šengenas jautājums ir īpaši sensitīvs Bulgārijā un Rumānijā, un tādēļ mums nevajadzētu aizmirst, ka 2011. gada 9. jūnijā padome secināja, ka visi priekšnas nosacījumi attiecībā uz uh, sauzemes un gaisa robežām, policijas sadarbības jūras robežām un vīzām ir izpildīti Bulgārijā un Rumānijā, bet padomi joprojām nav pieņēmusi galīgo lēmumu, jo galīgo lēmumu pieņem vienbalsīgi visas Schengens dalību valstis. Un tas ir īpaši netaisnīgi tādēļ, ka Bulgārija un Rumānija uh, aizsargā Eiropas Savienības ārējās robežas. Vēlos pateikties kolēģim Karlosam Koeljo par viņa centieniem, par viņa nostāju. Pateicamies uh, arī par to, ka uh, ir uh, izteikts viedoklis, ka Bulgārija, Rumānija ir nekavējoties jāpievieno Schengen zonai. Mēs atbalstām šo lēmumu projektu, jo tas būs ieguldījums, lai atceltu uh, pastāvošos ierobežojumus attiecībā uz SIS e piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā, un tas arī veicinās cīņu pret noziedzību un terorismu. Paldies! Vai kāds vēl vēlas uzstāties par šo punktu? Ja nē, tad vārds atkal Stīvens kundzei, vai jūs vēlaties kaut ko teikt noslēgumā? Nē. Es informācijai gribēju arī pateikt, ka tikšanās mums bija ar EU līsa, kur gan nebija daudz deputātu klāt, tātad runa bija par tehniskiem uh, sagatavošanās pasākumiem, SIS. Uh, Uh, ieviešanai un uh, infrastruktūras uh, sagatavošanu. Šī sanāksme sakrita laikā ar īpašās komitejas pretterorismu jautājumos sēdi. Paldies, kolēģi! Ja nav nekādu komentāru par šo jautājumu, tad varam arī pielikt punktu. Vai jūs, Stīvens Kunds, vēlaties kaut ko piebilst? Jā, atvainojos. Tātad par EU līsā. Mm, uh, Makovejs kundzes uh, asistentī man informēja, ka viss jau ir uh, sagatavots. Un vakar notika pārbaudes un šķiet, ka viss darbojas. Un tas ir svarīgi jums to zināt. Paldies! Jā, paldies, kolēģi. Pabeigsim tātad darbu pie šā punktā, un tagad būs 24. Uh, darba kārtības punkts. Tas ir jautājums komisijas, kur jāatbild mutiski par 8. novembra, 2017. gada 8. novembra Itālijas likumu par obligātu datu telekomunikācijas datu uzglabāšanas uh, periodu. Šo uh, jautājumu ir sagatavojusi Sofija Intvelda un uh, termiņš, uh, līdz kurām komisijai bija jāsniedz atbildu šo jautājumu, ir uh, šā gada 15. janvāris. Jā, uh, jā, Tā kā noteiktā laikā šis atbildu šo jautājumu netika uh, sniegta, tad saskaņā reglamenta 130. pānta 5. punktu šis jautājums tika iekļauts mūsu komitejas darba kārtībā. Līdz šim brīdim ir jau saņēmts komisijas paskaidrojums, bet uh, šis uh, jautājums tad joprojām ir mūsu darba kārtībā. Vārds Sofija Infeldei. Paldies. Nu, es tagad nedaudz, man ir zināmas šaubas. Mēs runājam par nopietnu politisku jautājumu, un ir tikai e, viens deputāts zālē, protams, ir arī komisijas uh, ierēģi, kuri saka, nu, tagad desmit minūtes pacietīšos, pārcietīšu to Sofiju Intveldu, un tad mēs būsim brīvi. Uh, Un jāsaka, Eiropas komisijai nav absolūti nekādu stimulu nopietni uztvērt Eiropas parlamenta iesniegtos jautājumus. Nu, man vispār nav vēlēšanās šīs debats te noturēt, tām nav nekādas jēgas, jo Itālijas parlaments tā ļoti tādā slepenā uh, aizmuguriskā veidā ir uh, pieņēmuši likumu par uh, datu uzglabāšanu. Uh, Un tagad ats, ir iespējams uzglabāt sešus gadus, un nā, ietekme ir ļoti tālējoša. Un tagad, nu, mēs tādu novēlot atbildi saņēmām no Eiropas komisijas. Tur ir teikts, tas uz mums neatiecās, tas ir nacionālo iestāžu kompetence, un tiek gatavots arī tiesību aks, lai legalizētu šādu praksi. Nu, un tagad būs debats ar, ar vienu deputātu un nu, diviem ierēģiem. Nu, priekšsēdētājs. Nu, par atbildības mehānismu es gribētu parunāt. Jā, ar eh, to, ka tik maz deputātu ir, nu, izskaidrojums tāds, ka vienlaiks notiek vairākas sanāksmes, un šeit ir tāds, nu, plašāks jautājums par deputātu klātbūtni. Un es gribu tomēr tāpat laikā nu, aizstāvēt šo mehānismu, pat ja mēs dažkārt nonākam tādā situācijā, ka zālē ļoti maz deputātu, ka, ka ir uh, jāizmanto 130. reglamenta pāns uh, attiecībā uz šo procedūru. Uh, Un ir ļoti svarīgi tomēr, lai komisija ierastos un uh, atbildētu uz jautājumiem. Nu jā, Intvelds kundze. Runa ir nevis par to, cik ir cilvēku zālē, bet jautājums ir tāds, ir šis uh, instruments uh, atbilde uz uh, jautājumu, rakstveida atbilde uz tādiem muļķīgiem jautājumiem mēs saņemam uzreiz atbildes. Uz eh, nopietniem jautājumiem šīs atbildes kavējas, un tad, kad mēs tā saņemam, tām praktiski nav nekādas jēgas. Jautājums, kādēļ mēs vispār šo instrumentu izmantojam, kādēļ tagad man jātērē laiks runāt ar komisijas ierēģiem par ļoti politisku jautājumu. Mums ir uh, bijušas vairākas lielas cīņas par datu uzglabāšanu šai parlamentā, ir pat lieta izskatīta tiesā. Un tagad Itālijas valdība saka, nu, praktiski, nu, mums tas nerūp, un uh, es neko rupjāk gan neteikšu parlamentā, bet, nu, priekšsēdētājs, nu, tomēr centīsimies to iz, izrunāt. Itālijas Kundz turpina. Nu, jautājums, kā mēs to visu risinām. Runa ir nevis par procedūru, par to, kad notiek šīs debates, bet par to, kādi parlamenta instrumenti ir mūsu rīcībā, lai saukt pie atbildības komisiju un dalību valstis. Kāda jēga tiesas nolēmumiem, ja komisija un dal dalību valstis sistemātiski ignorē Eiropas Savienības tiesas lēmumus Luksemburgā? Un atbildi mums tas nerūp. Nu, tas ir tas būtiskākais jautājums šodien. Es uzstāju uz to, ka šis jautājums jāizskata vēlāk, ne tikai par šī jautājuma būtību, bet arī par to, kā mēs šādas situācijas risinām kopumā. Priekšsēdētājs, jā, es to arī domāju, kad jūs runājāt. Varbūt, ka mēs varētu pie šīs lietas būtības atgriezties citā formātā. Un šis uh, jautājums ir jā, jāiekļauj darba kārtībā drīz, un tad koordinatoriem ir jāizrunā par to, kā mēs varam izmantot šos rakstiskos parlamenta jautājumus. Nu, jā, šis mūsu dialogs, jo mēs tikai divi deputāti esam zālē, nu, noved pie tā, ka mēs atgriezīsimies pie šā jautājuma vēlāk. Nu, varbūt nākamajā Liba sanāksmē tad. Nu jā, šo uh, sēdi arī pārāda internetā, un jūs tātad esat pievērsusi uzmanību šai politiskai problēmai. Un mēs tātad vērsīsimies pie koordinatoriem, kad izskatīsim nākamās sēdes darba kārtību. Colleagues, we, for point 25, which was... Kolēģi, 25. punkts bija paredzēts uz 10.30, bet man tikko ieteica, ka vajadzētu uh, ieturēt pauzi 15 minūtes, pirms mēs varēsim skatīt eirojustu jautājumu. Varbūt komisija vēlas atbildēt uz pēdējo punktu. Nu, jūs saprotat, ka es esmu šo punktu jau noslēdzis, un mēs nevaram pie tā vairs atgriezties. Uh, do you, do you really want to go back? Jūs tiešām vēlties atgriezties pie šī jautājuma. Jā, priekšādātājs gribēju reaģēt uz mm, komentāriem par komisijas apņēmību atbildēt jautājumiem. Es nerunāšu par šī jautājuma saturu, bet es gribētu komentēt to, kā komisija reaģēs par met jautājumiem. Patiešām, patiešām jūs vēlaties par to runāt. Es jums šeit piedāvāju iespēju pielikt punktu šim jautājumam. Vai tiešām jūs to vēlaties darīt? Mēs uh, ielikām šo punktu tāpēc, ka jūs neatbildat laikā. Jūs ierodaties. Es jūs bieži šeit neredzu. Mēs esam punktu jau beiguši apspriest. Vai tiešām jūs vēlaties atgriezties pie šī jautājuma? vai jūs tiešām vēlaties to darīt? Es gribētu tomēr ieteikt to nedarīt. Priekšādātā man ir tāds papildu arguments. Līdz šim mēs esam izturējušies ļoti draudzīgi. Es uzskatu, ka komisijas attieksme pret uh, parlamenta jautājumiem eh, mums neliek izturēties draudzīgi. Varbūt nākamreiz mēs varētu vienkārši aiziet uz kafiju. Es eh, tomēr gribētu, lai jūs vairs neizsakāties, lūdzu eh, ņemiet vērā manu padomu, un tagad pauze līdz 10.30. we'll get started. Um, Kolēģi, sāksim darbu. Okay, colleagues. Uh, Kolēģi, tagad uh, sāksim skatīt 25. punktu. Eiropas Savienības kriminālo tiesību sadarbības aģentūra Eirojust. Man ir liels prieks sveikt mūsu vidū Eirojust priekšādātāju Hamranu, lai viņš mums prezentētu mm, gada ziņojumu. Hamrana kungs, jūs atstrādāt eh, samērā nesen, bet mums jau ir bijušas dažādas ļoti detalizētas sanāksmes par to, eh, kā strādā Eirojust un ko tieši dara Eirojust. Šīs sanāksmes bija ļoti noderīgas. Manuprāt, viņš eh, Eirojust vada patiešām ļoti labi un cerams, ka viņš mazliet par to šodien pastāstīs. Es gribēju runāt par apmeklētību šodien. Šī diena ir tāda neparasta, ļoti daudz sanāksmju, un uh, līdz ar to deputātu nav daudz. Šī sanāksme tiek pārraidīta tiešsaistē. Es uh, zinu, ka jūs šodien uzstāsieties ar prezentāciju, bet es uh, arī domāju, ka varbūt mēs varētu jums ļaut uzstāties arī kādā citā reizē, tad, kad zālē būs vairāk deputātu. Lūdzu, neiegrimstiet pesimismā. Liels paldies Sīpels kundzei, ka viņa ir uh, ieradusies uz šīs dienas sanāksmi. Viņa pēdējo gadu laikā ir patiešām uh, cītīgi apmeklējusi sanāksmes, un ir arī citi deputāti, kas ļoti bieži piedalās mūsu sanāksmēs. Protams, ka šī sanāksme tiek uh, pārādīta tieši saistē un noteikti to klausās daudz cilvēku. Tātad jums tagad ir iespēja prezentēt gadu ziņojumu, Es zinu, ka jūs uh, noteikti kādreiz tiksieties arī ar mums, kad būs vairāk deputātu. Mēs esam tikušies arī Eiropadomas sanāksmē, un uh, es patiešām jūtu, kā Eirojust cenšas iesaistīties darbā un nodrošināt arī labāku komunikāciju. Ceru, ka jūs prezentācijā jūs pieskarsieties arī šim jautājumam. Dod jums tagad vārdu, un jūs varat uzstāties. Many thanks, uh, chair. Paldies, priekšādātāji. Paldies uh, par uh, jūsu um, laipnajiem vārdiem. Man ir ārkārtīgi liels prieks būt jūsu vidū, un es jūtos pagodināts, ka varu jūs iepazīstināt ar 2017. gada Eirojast gada ziņojumu. Tad, kad ar Māstrihtas līgumu tika ieviesta policijas un uh, tieslietu iestāžu sadarbība krimināla lietās, uh, Eh, prokuratūras eh, un tiesas strādāja daudz savādāk. Tolēk noziedzība galvenokārt eh, mm, ierobežojās uz konkrēto valsti. Uh, bet eh, tā vairs nav. Līdz ar to prokur prokuroriem ir jāizmanto dažādi neparedzami diplomātiskie kanāli, ir jānosūta lūguma vēstules ar centrālajām iestādēm, nebija nekādas struktūrētas informācijas apmaiņas, nebija nekāda platforma, kas ļautu analizēt, apspriest un koordinēt lietas ar kolēģiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pēdējos 25 gados ir notikusi ļoti plaša attīstība drošības un tieslietu telpā. 2017. gada eirojas ziņojums eh, to ļoti labi parāda. Tas ir konkrēts pierādījums tam, cik tālu mēs esam um, nonākuši šo 25 gadu laikā. Šajā ziņojumā jūs redzat konkrētus operatīvus rezultātus un, un burtiski uh, sakot, uh, Eiropa tagad ir daudz drošāka vieta. Bet, protams, arī pēc 25 gadiem mums ir 28 dažādas eh, tieslietu sistēmas un dažādi noteikumi attiecas uz kriminālu procesu. Tāpat arī ir dažādi noteikumi attiecībā uz mm, pierādījumu akceptēšanu. Tas nozīmē, ka prokurori prasa, lai Eirojust būtu efektīvāks un lai mēs varētu labāk veikt savu darbu. Eirojust vajadzētu palīdzēt koordinēt izmeklēšanu, palīdzēt atrisināt eh, mm, pretrunas starp eh, tieslietu sistēmām, un tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai varētu sakoordinēt pierādījumu akceptēšanu tiesās. Pagājuši, kad mm, Eirojust piedalījās vairāk nekā 4000 dažādu lietu izmeklēšanā. Vairāk nekā 4000 dažādu prokuroru un tiesnešu ir ieradušies Eirojust, lai varētu strādāt kopā, un viens no viņiem bija itāļu prokurors, prokurors no Neapoles. Es gribētu jums paskaidrot, kā viņa lieta attīstījās un ko uh, Eirojust iesaiste nozīmēja šīs lietas izmeklēšanā. Tātad 2015. gadā dodamies uz Neapoli. Itālijas policija arestē narkotikas. Vietējais prokurors drīz vien atklāja, ka aizdomās turētie ir saistīti ar Itālijas komoru, kas ir mm, mafijos grupa. Prokurori Neapolē kontaktējas ar Eirojust. Viņi meklē palīdzību. Mums lūdz uh, uzzināt, no kurienes aizdomās turamie iegūst narkotikas, vai viņi sadarbojas ar noziedzniekiem citās valstīs, vai prokurori um, veic izmeklēšanu par šīm pašām fiziskajām personām, vai varbūt par kādu grupu, kas darbojas citās valstīs. Ar Eirojust mēs atklājam saikni ar Spāņu organizētās noziedzības grupu. Arī šī grupa ir ļoti labi organizēta, uh, Viņi nodarbojas ar izspiešanu, naudas atmazgāšanu, nu, narkotiku kontrabandu. Itālija un Spānija lūdza Eirojust finanšu atbalstu un arī zināšanas, tā lai izveidotu kopīgo izmeklēšanas grupu. Kopš šī brīža varas iestādes sadarbojas. Pagājuši gadu Eirojust palīdzēja 200 šādām kopīgām izmeklēšanas grupām, un 2002. Eh, gadā bija tikai divas šādas grupas. Mēs redzam, ka attīstība ir bijusi patiešām plaša sadarbība tieslietu un drošības jomā kopš 1993. gada ir ievērojami paplašinājusies. Un tā, šajā laikā mēs atklājam saikni arī ar Vāciju. Tagad prokurori no trīs valstīm ir iesaistīti šajā lietā. Viņi vienojas par kopīgu stratēģiju un atrisina arī dažādus uh, tieslietu sistēmu konfliktus un risina citas juridiskas problēmas, kas ir saistītas ar pieprasījumu vēstulēm, Eiropas arestu orderiem, Eiropas izmeklēšanas orderiem. Pēc diviem gadiem sasniedzam kritisku posmu. 2017. gada 5. Um, jūlijas. 4.30 no rīta prokurori no Vācijas, Itālijas un Spānijas tiekas koordinācijas centrā Eirojust štābā Hāgā. Mēs e, nodrošinām ar informācijas apmaiņu reāla laikā drošiem kanāliem. Policijas komandas atrodas um, rezervē dažādās vietās vairākās e valstīs. E policijas komandas uzsāk plānveida arestus, sāk konfiscēt naudu, uh, juvelieru izstrādājumus, automašīnas un tā tālāk. Štābs saņēma Uh, informāciju un ļauj šo informāciju apstrādāt dienas gaitā. Parādās jauna informācija un uh, šī informācija nekavējoties ļauj sākt rīkoties. Šajā gadījumā 33 cilvēki tika arestēti trīs valstīs, 5 miljonu eiro un vairāk nekā 1000 mm, kg narkotiku tika arestēti. Šo operāciju sauc Santa Lucija. Es izvēlējos šo operāciju kā piemēru savai runai, tāpēc, ka šeit tika izmantoti ļoti dažādi eirojas trīki. Tika koordinētas sanāksmes, tika veidotas kopīgas izmeklēšanas grupas, tika veikta juridiska analīze. Visi šie elementi ir unikāli un ļoti noderīgi eirojusta instrumentu lokā, kas ļauj mums strādāt pie ļoti sarežģītām lietām. Bet šajā lietā ir arī kāds cits elements. Uh, Eh, šī lieta sākās kā pavisam neliela vietēja krimināla lieta, bet beigās tā um, aptvēra vairākas valstis un ievilkās uz vairākiem gadiem. Mēs varējām kopīgi atrisināt šo sarežģīto lietu, tāpēc, ka mēs varējām nodrošināt sadarbību un koordināciju, kas uh, Eh, tiek nodrošināta tikai un vienīgi ar eirojust. Mēs zinām, ka noziegumiem nav robežu, tie neapstājas pie Eiropas Savienības robežām, tāpēc sadarbība ar trešajām valstīm ir ļoti nozīmīgs komponents eirojusta darbā. Kopš eh, tā izveidas eirojust ir izveidojis veselu tīklu ar eh, kontaktpunktiem veselās 42 valstīs, un mēs sagaidām, ka šis tīkls tuvākajos mēnešos vēl paplašināsies. Eirojust savās telpās var uzņemt arī kontaktu prokurors no četrām valstīm - Montenegro, Norvēģija, Šveice un ASV. Šie uh, prokurori ir uh, ļoti nozīmīga daļa Eiropas ģimenē. Viena no sarešķītākajām lietām, ko 2017. gadā risināja Eirojust, nāca no Šveices kolēģa un saistījās ar futbolu izmeklēšanu. Bija aizdomas par uh, kukuļdošanu, uh, krāpniecību, dokumentu viltošanu, un beigās izrādījās, ka ir saikni arī ar citām valstīm, proti ar Franciju, Grieķiju, Itāliju un Spāniju. Arī šī lieta um, sagaidīja savu operācijas dienu. Šajā dienā tika koordinēts darbs starp uh, vairākiem um, prokuroru centriem, un šī koordinācija notika tieši Eirojust štābā. Vēl svarīgāk ir tas, ka tika um, iegūti ļoti būtiski pierādījumi. Tagad dosimies uz Ungāriju. Ungārijā kādā pieturā tika nošauts cilvēks, un sākumā šķita, ka vainīgais ir Vācijas pilsonis. Ungārijas varas iestādes kontaktējās ar Eirojustu, izmantojot uh, mūsu uh, dienestu, kas darbojas 24 stundas dienaktī. Viņi lūdza palīdzību, viņi vēlējās ātri izveidot uh, Eiropas izmeklēšanas orderi, lai kratītu kādu māju Vācijā, bet vēlāk izrādījās, ka aizdomās turētājs bija aizdevis savu automašīnu Austrijas uh, radiniekam. Uh, Tika izdots Eiropas arestorderis, kā arī jauns Eiropas izmeklēšanas orderis. Tas nozīmē, ka mums nācās nomainīt jurisdikciju no Vācijas, un pāris stundu laikā mēs jau atradāmies Austrijā. Šeit bija jau jauns Eiropas izmeklēšanas un arestorderis. Mazāk nekā 24 stundu laikā pēc eh, nozieguma izdarīšanas aizdomās turētais tika arestēts, un visi pierādījumi, tā skaitā arī ierocis, eh, tika eh, konfiscēti. Ja mēs paskatāmies eh, plašākā mērogā uz mūsu rezultātiem, mēs uzskatām, ka tie ir vēl uh, interesantāki. Mēs esam izanalizējuši mūsu lietas un esam uh, izvēlējušies desmit augstu profila eirojust lietas. Desmit lietas pilnīgi atšķirīgās vietās, un jūs redzēsiet, kādi ir rezultāti. Pateicoties eirojust, uh, nacionālās iestādes varēja arestēt 345 eh, noziedzīgo grupējumu biedrus. Mēs varējām veikt vairāk nekā 300 eh, mm, eh, kratīšanas un varējām arī konfiscēt vairāk nekā 3 miljonus aktīvu. Mēs uzskatām, ka šie skaitļi patiešām ievērojami, ņemot vairāk eiro just gada budžets ir apmēram 37,4 miljonu eiro bet eh, vēl svarīgāk ir tas, ka Eirojust ir palīdzējis eh, izmeklētājiem un arī prokuroriem iegūt eh, ārkārtīgi daudz pierādījumu un ir ļāvis arī sagatavot ļoti labas lietas, kuras var aizstāvēt tiesās. Tas ir noticis pateicoties mūsu kopīgiem pūliņiem, un parlaments, protams, šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Kā likumdevēja, jūs esat devuši savu ieguldījumu, lai izveidotu jaunas tieslietu Eh, sadarbības instrumentus, kas ir ārkārtīgi būtiski pārobežu noziedzības apkarošanā, proti Eiropas arestu orderis, eh, naudas iesaldēšanas rīkojumi un, izm un izmeklēšanas orderis. Jūs esat ļāvuši mums nodrošināt arī vajadzīgos resursus darba turpināšanai. Mēs vēlētos līdz ar to paust jums pateicību par to, ka palīdzat veikt mūsu darbu. Uh, Skatoties eiros nākotnē, mēs redzam lūko. Te ir runa par mūsu lietu pieaugumu apmēram 10% gadā. Tas nozīmē, ka katru gadu ir simtiem jaunu lietu. Ir vajadzīgs arvien vairāk laika un arvien vairāk cilvēku, lai šīs lietas varētu apstrādāt eirojus ietveros. Mēs arī redzam, ka iespējams mums nepietiek resursu, lai tiktu galā ar šīm lietām, kuru arvien vairāk. Uh, Mēs gribam būt eh, sagatavoti. Mēs esam uzsākuši plašas institucionālas reformas, lai mēs varētu kļūt efektīvāki un paveikt vairāk. Esam pārorganizējuši savus resursus, tā lai varētu nodrošināt labāku operatīvo atbalstu eh, valstu dienestiem un valstu iestādēm. Tomēr ar to nepietiks, lai mēs varētu tikt galā ar, ar vien um, plašāku apmēra lūgumiem no dalībvalstīm. Uh, 2019. gadā mēs lūdzam vairāk nekā 41 miljonu eiro. Tas būtu vajadzīgs, lai mēs varētu turpināt operatīvo darbu un uh, lai mēs varētu garantēt palīdzību dalību valstīm, proti, lai mēs varētu finansēt kopīgās izmeklēšanas grupas vai uh, mēs varētu koordinēt uh, liela mēroga operācijas. Es uh, gribētu izmantot šo iespēju, lai lūgtu jūsu atbalstu. Uh, sarunās par 2019. gada budžetu un budžetu pēc 2020. gadā. Eiro jūs ir vajadzīgs budžets, lai tas varētu pildīt savus uzdevumus, proti nodrošināt eh, taisnīgumu visā Eiropas Savienībā. Šodien es jums vēlētos prezentēt ne tikai Eirojust, bet arī uh, eh, 330 eh, profesionālus kolēģus, kas strādā Eirojust. Eirojust sasniegumi ir ir arī viņu centienu rezultāts. Kopā mēs pārstāvam Eirojust. Kopā mēs varam nodrošināt to, ka Eiropa kļūs par taisnīgāku un drošāku vietu. Eh, godājumie komitejas deputāti, liels paldies par jūsu uzmanību un par pastu atbalstu. Liels paldies par šo ļoti labo prezentāciju. Liels paldies arī par to, kādā veidā jūs uh, mums uh, prezentējāt rezultātus. Tas bija patiešām interesanti. Tagad pievērsīsimies uh, mūsu deputātei Birgitai Sikpelē. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Liels paldies par šo prezentāciju. Es vēlētos pievērsties divām dažādām jomām. Sākumā jūs teicāt, ka pēc 25 gadiem ņemot vērā visu šo sadarbību, kāda mums ir bijusi noteikumi uh, tieslietu un policijas jomā dalībvalstīs vēl ir viena atšķiras. Un uh, tas attiecas arī uz uh, pierādījumu iegūšanas procedūrām. Protams, es nevēlos līdz ar to norādīt, ka situācija ir tik ļoti atšķirīga šajās 28 dalībvalstīs. valstīs bet varbūt jūs varētu paskaidrot, kādas tad ir šīs atšķirības, vai te ir runa par to, kāda mēs varam gūt piekļuvi, vai arī e, te ir runa par e, pamatiem, kādos veidos var iegūt pierādījumus. Tātad, vai te ir runa tikai par aizdomām, par noziedzīgu nodarījumu, un tad var gūt piekļuvi, vai ir vajadzīgi jau konkrēti pierādījumi. Es gribētu saprast, kas tieši atšķiras attiecībās pierādījumiem. Uh, Jūs minējāt arī finanšu atbalstu nacionālām izmeklēšanām. Un vēlāk jūs runājāt arī par kopīgām izmeklēšanas grupām. Es eh, gribētu zināt, vai šis eh, finansiālais atbalsts ir galvenokārt domāts kopīgajām grupām, vai arī jūs varat piešķirt cita veida finansiālo atbalstu dalību valstīm, lai tās varētu labāk organizēt darbu. Jūs pieminējāt arī to, ka darba sloks kļūst arvien lielāks, jums ir jārisina arvien vairāk lietu, un uh, iespējams, ka jums nav pietiekami resursi, lai šo darbu paveiktu. Es gribētu runāt par uh, šo arvien lielāko lietu slogu. Vai tas nozīmē, ka uh, pārobežu noziedzība pieaug, vai arī varbūt Te ir runa par to, ka dalība valstīs ir palielinājusies izpratne par to, ka varbūt varētu iesaistīt eirojust un ka šāda sadarbība ir noderīga. Tagad um, atgriezīšos pie tā, ka situācija dalība valstīs ir atšķirīga, un tas attiecas ne tikai uz noteikumiem. Varbūt mums ir uh, vajadzīgs vairāk darbinieku policijas un tieslietu iestādēs. Iespējams, ka pietrūkst arī sadarbības, varbūt eh, šeit varētu uzlabot darbu. Jūs pieminējāt arī to, ka lietu skaits pieaug, bet varbūt, ka līdz ar to ir vajadzīgs eh, plašāks finansējums. Šeit jautājums ir nav jāuzdod jums, bet gan padomēn komisijai. Uh, Jautājums, vai viņi vēlas darīt vairāk nacionālā līmenī, vai varbūt eh, jāstrādā ir vairāk tieši Eiropas līmenī. Un šeit es runāju tieši par naudu, ka varbūt Eiropas budžetā būtu jāatvēl vairāk līdzekļu šādu aktivitāšu finansēšanai. Un tagad pēdējais jautājums, varbūt tas eh, nav adresēts tieši jums, varbūt jums pat eh, nedrīkst būt oficiāls nostājs šajā jautājumā. Tas drīzāk būtu vērsts uz komisiju padomi. Tātad nauda Eirojust. Um, tas ir saistīts ar to, ka dalība valstis vēlas, lai Eirojust dara vairāk. Varbūt komisijai vajadzētu apsvērt, ka ir vajadzīgi arī citi avoti naudai. Protams, ir ļoti labi, ka mums ir daudz uzdevumu, bet ja šiem uzdevumiem netiek atvēlēts finansējums, tad mm, mēs atrodamies strupceļā. Es saprotu, ka varbūt jums ir sarežģīti atbildēt uz šiem jautājumiem, tāpēc uh, varbūt arī padomi un komisija varētu iesaistīties. Paldies! Uh, varbūt mēs apkoposim visus jautājumus, un tad jūs atbildēsiet visu reizē. Mums ir bijušas diskusijas arī iepriekš, mēs esam dzirdējuši uh, jūsu uzstāšanos vairākas reizes, bet mans pirmais jautājums ir tāds, tad, kad jūs um, cenšaties reformēt jūroģes uh, darbību, un mēs šeit deputāti arī uzklausījuši iepriekšējās atskaits, iepriekšējos ziņojums par jūroģes darbu. Vai jūs varētu varbūt um, pre precīzāk atbildēt? Ko jūs gribat tieši reformēt, ko jūs gribat, lai, lai kas, kas varētu darboties mm, savādāk? Viena no lietām ir tāda, ka jūsu budžets ir mm, ļoti mazs, ņemot vērā visu šo aktivitāšu spektru, ko jūs izvēršat dažādās dalībvalstīs. No šī budžeta jūs finansējat mm, apvienotās izmeklēšanas komandas vai grupas. Te ir diezgan uh, plaša darbība. Kāds ir prioritāts jūsu darbā? Un varbūt mēs varētu fokusēt to šādi. Jūs balstīsimies uz kādas valsts pieredzi. Jūs esat no Slovākijas. Nesen jums bija operācija Slovākijā, un mēs kā šīs komitejas pārstāvji noteikti varētu jums pavaicāt. Mēs varētu griezties pie Eiropola, varbūt kopā ar Eiropolu varētu veidot kādu kopīgu izmeklēšanas grupu, eh, kas varētu, piemēram, palīdzēt Slovākijas iestādēm šādā operācijā. Un arī ņemot vērā žurnālistu traģisko noslapkavošanu bet eh, šis jautājums, tas ir tikai piemērs, jūsu valsts varētu būt arī gadījums Rumānijā, citās valstīs, citviet. Kādā veidā, ņemot vērā visu šo lielo spektru, kā jūs izvēlaties, ko darīt? Es mm, lasīju jūsu gada ziņojumu, jūs esat iesaistīti dažādos pasākumos, dažādās valstīs, bet kā jūs uh, izvēlaties savu darbības vietu. Ņemsim atkal Slovākiju. Šeit ir šīs apsūdzības, kas ir izskanējuši, ka jūs būtu varējuši arī iesaistīties vairāk, bet, ja jūs būtu izlēmuši, bet ir arī citi jautājumi saistīti ar tiesu varu. Uh, ar, ar tādu sistēmisku kavēšanos, noteiktu lietu realizēšanā, arī apmācības trūkums. Tas nav tā kā tieši vērsts pret jūsu valstī, šī kritika citās valstīs ir arī līdzīgi. Bet um, kādas ir aktivitātes, kur jūs gribētu fokusēties, vai ilgtermiņa, vai arī tomēr īstermiņa lietas, vai jūs gribētu nu, apkarot konkrēti kaut kādas noziegums, vai arī savādāk? un vai jūsu aktivitātēs jūs neredzat zināmu konfliktu ar Eiropola aktivitātēm? Kādi tad ir šie noteikumi un kāds ir prie, prioritātes, ja jūs gribat apmācīt tiesnešus un prokurorus, kā jūs to realizēt, kā jūs par to lemjat un kur jūs gūstat finansējumu? Jūsu budžets ir ļoti neliels un aģentūras nākotnē. Ne tas tomēr ir ļoti svarīgs jautājums, kā tieši par budžetu, kāds būs budžeta apjoms nākotnē, ņemot vērā jūsu darbību aptvērumu. Uh, about, uh, Sīvēls kundze turpina. Runājot par apmācību, vai nav jūsu programmās kaut kas līdzīgs kā SEPOL? policijas koledžai, vai jums uh, Vai jūs organizējat eh, ar jūsu 330 darbinieku palīdzību, vai arī jums ir īpaši struktūra vienība, kas nodarbojas ar apmācības jautājumiem? Priekšsēdētājs. Eh, šeit varbūt eh, precizēšu sadarbību ar Eiropolu. Jūs vairāk strādājat terorismu apkarošanas jomā, bet kur ir šī demarkācijas līnija, vai jūs apmācat? praktiķus, kas strādā uz vietām, vai arī tiesnešus, mācot, kā strādāt tieši drošības jautājuma ziņā, vai arī jūs nu to redzat pēc um, apvienoto izmeklēšanas komandu darba vajadzībām? Kāda ir jūsu lēmuma pieņemšana um, strateģiski? Es domāju, ka tā ir valde, bet kā tas notiek? Jā, paldies. Eira, jūs pārstās atbild. Es tiešām centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, bet eh, darīšu to apvienotā veidā. Vispirms es gribētu precizēt eh, to, ka eiro justam nav tāds mandāts attiecībā uz izglītību vai mm, apmācību. Mēs eh, esam tāda organizācija, kur ietilps dalībvalstis, kur notiek nozieguma izmeklēšana, un ja dalībvalstīs ir problēma, un ja no, izmeklētajā noziegumā ir starptautiskais elements, kur ir zināms grūtības to nokārtot, teiksim, problēmas varētu būt finansiāli, juridiska vai komunikatīva rakstura, tad brīvprātīgā veidā dalībvalstis nodod šīs lietas izskatīšanu Eirojustam. Obligāts pienākums tas nav. Un tad um, šīs lietas, eh, kas ir apskatīts arī gada ziņojumā, eh, tās kopumā ir 2700 lietas. Tās ir lietas, ko dalībvalsts ir brīvprātīgi nodevušas Eirojusta pārziņā, un mēs eh, palīdzam dalību valstīm. Te varētu būt dažādi jautājumi, kas izriet no viena un tā paša likumdošanas instrumenta. Un ko mēs eh, redzam? Redzam, ka, eh, teiksim, dalībvalsts ir īstenojušas eh, vienu un to pašu juridisko instrumentu dažādā veidā. Un praksi rāda, ka mums ir jānoskaidro šī lieta, jāprecizē situācija, jādiskutē, jārod risinājums un jāpiedāvā pragmatisks ceļš uz priekšu dalībvalsts eh, varbūt mm, arī organizē tādas eh, plaša apmēra operācijas, un tāpēc ir nepieciešama šī apvienotā izmeklēšanas komanda. Varbūt dalībvalstīs nav pietiekamas pieredzes par to, kā organizēt šo apvienoto izmeklēšanas eh, komandu, kādā veidā veidot šos nolīgumus, varbūt ir arī dažādas prasības, ir dažādi atbalība valstīs, un tāpēc tiek lūgta arī Eirojust palīdzība, palīdzība par to, kā noslēgt šo līgumu par apvienotās izmeklēšanas vienības izveidošanu, un tas tad arī kļūst par līgumu bāzi. Uh, Tāpēc var teikt, ka mēs risinām tādus praktiskus, praktiski juridiskus jautājumus. <clears throat> Tādā veidā mēs palīdzam praktiķiem, kas strādā uz vietām. Un arī mēs daudzkārt konstatējam, ka dažādas dalībvalstis ir paudušas uh, vēlēšanos noslēgt līgumu par apvienotās izmeklēšanas vienības izveidi, un tad ir izveidota šī vienība, un cilvēkiem ir jāstrādā kopā, ir jātiekās, jāceļo, un nevienmēr šīs uh, apvienotās vienības eh, finansējumam ir pieejami vajadzīgi līdzekļi, ir nepieciešams eh, tulku pakalpojums, eh, ir jānodrošina komandēm izdevumi, attiecīgi mītnē un arī jānodrošina droši sakari starp atsevišķiem vienotās komandas darbiniekiem. Un arī šeit palīdz Eirojust. Mēs saprotam, ka tā ir vajadzība Un tas ir kaut kas ļoti reāls, un tāpēc mēs arī pieprasam lielāku finansējumu apvienotēm izmeklēšanas uh, vienībām. Mēs tiešām redzam, ka ir nepieciešams uh, pieaudzēt šo budžetu. Mūsu kopējais budžets, kā jau teicu, priekšsēdētājs nav liels, 37,5 miljoni, un no šīs summas 37 miljoniem 3 miljoni tiek sūtīti atpakaļ uz dalībvalstīm, lai finansētu apvienotās izmeklēšanas vienības Un šeit pieaug pieprasījums. 2002. gadā mēs izveidojām pirmās apvienotās vienības, un tagad pēc um, šiem 15 gadiem mēs redzam, ka Eirojusts ir atbalstījis 200 šādas apvienotās vienības un šīs e, apvienotās vienības nekad e, netiek radītas e, maznozīmīgu lietu izskatīšanā. Tās vienmēr ir ļoti liels, ļoti nozīmīgs lietas, kā piemēram cilvēktiesniecība, terorisms vai arī plaša apjoma krāpšanās ar nodokļu lietām, naudas atmazgāšana, dažāda nelegālā tirsniecība arī ar ieročiem. Tātad tās ir ļoti, ļoti liels nozīmīgs lietas ar skaidri izteiktu pārobežu raksturu. Lūk, tāds ir mūsu darbs, un atbildot jautājumu par reformām. Mēs saprotam, ka mūsu esošais personāla nodrošinājums vienkārši nav ir nepietiekams, un mēs nevaram ar šo personālu sniegt tādu pašu atbalstu ar nemainīgu augstu kvalitāti. Tāpēc mums nācās kritiski izskatīt nu, to, kā mēs izlietojam mūsu resursus, kur mēs liekam mums piešķirtos līdzekļus, un mēs atradām veidus, kā pārdalīt zināms eh, resursus, lai atbalstītu tieši operatīvās darbības, ko mēs darām mēs mūsu kolēģijā. Arī apspriežam mūsu situāciju, pieņemam strateģiskus lēmumus eh, un mēs eh, esam pārdalījuši mūsu resursu izlietojumu, mazāk dodam administratīviem atbalstam, vairāk operatīvajam. Uh, Un šādā veidā mēs redzam arī mūsu darbu nākotnē. Mēs gribētu vairāk koncentrēties tieši uz operatīvo darbu. E, tas nozīmē atbalsts e, konkrētu lietu izskatīšanā, izmeklēšanā e, un arī, arī praktiski palīdzēt ar juridisku jautājumu atrisināšanu. Un viss atbalsts tiek sniegts tādā veidā dalībvalstīm. Tālāk atbildot uz jautājumu par to, ka ir 28 dažādi juridiski tiesiskie režīmi. Mēs saprotam, ka tā ir realitāte. Mums ir 28 dalībvalstis, 28 dažādas tiesiskās kultūras un uh, arī režīmi, un kā jau es teicu, ir uh, valstīs arī būtiski dažādība viena tā paša tiesība akta īstenošanā. teiksim tā, ka tas nenotiek eh, vienādi, pilnīgi identiski. Mēs eh, esam panākuši jau ļoti daudz šai ziņā, tomēr harmonizēt visu mēs nekad nevarēsim. Pat ja būs panākta augstāka harmonizācijas pakāpe, eh, tāpat būs dažādas procesuālās prasības, dažādas procedūras, mm, piemēram, māju kratīšana, kratīšana meklēšana mājās. Uh, Itālijā ir nepieciešama atļauja no tiesneša, tas pats arī Slovākijā, bet uh, apstākļi un nosacījumi ir mm, dažādi. Vienā mājā, uh, vienā valstī ir viens prasības un uh, citā valstī citas prasības. Un šeit ir jautājums par pierādījumu pieņemamību. <clears throat> Jāskatās, lai tas, kas ir iegūts kā pierādījums Itālijā, der arī tiesas prāvā Slovākijā. Un attiecībā uz uh, situāciju ar personāla dalībvalstīs es tiešām nevaru pateikt un atbildēt uz šo jautājumu. Un uh, par situāciju Slovākijā vai kādās citās valstīs. Es jau teicu, ka mēs uh, nefokusējamies uz apmācību kā tādu, bet kā mēs izvēlamies, kā mēs atlasām mūsu darbības. Vispirms mēs cenšamies um, izfiltrēt maznozīmīgas lietas, mēs grib, nodalam tās nost. Es domāju, man, ka, ka mans jautājums ir Kā jūs palīdzat eh, tām Eiropas Savienības valstīm, kur ir izteikts lūgums eh, sakārtot kaut ko? Eh, tātad ir lūgums kaut ko izdarīt. Un jūs nevarat iejaukties valsts attiecīgajā situācijā bet šajā konkrētajā gadījumā mēs saņemam informāciju, Eiropols, pareizāk sakot, tad Eirojust saņēmam informāciju par šo lietu 18. aprīlī. Mums jau bija koordinācijas sanāksme kopā ar Itālijas partneriem. Mēs, mums bija tikšanās Eurojustā. Eiropola pārstāve arī bija klāta. Un tā mēs arī redzam to mūsu nākotni. Tas ir vienīgais veids, kā mēs strādājam visi kopā. Mēs eh, savienojam kopā dažādas valstis, dažādas aģentūras, jo tikai šādā kopīgā darbā, roku rokā var teikt, mēs varam tiešām atrisināt ļoti eh, sarežģītos eh, ar jurisdikciju dažādībām saistītos jautājumus. Jā, mums jau jāsāk varbūt beigt šī, šo te daļu mūsu darbā. Ļoti interesants bija jūsu ziņojums. Es saprotu, ka jūsu galvenā darba daļa ir atbalstīt izmeklēšanas darbības, un ir arī citi likumdošanas akti, par, ar kuriem strādā šī komiteja, kas mūs interesē. Ļoti interesanti bija dzirdēt jūsu stāstījumu par ikdienas darbiem. Uh, Ļoti svarīgi ir dzirdēt jūsu viedokli par to atbildību, ko jūs uzņematies, un es ļoti ceru, ka jūs turpināsiet uzturēt šīs labās, stiprās darba attiecības ar komiteju. Un liels paldies par to, ka jūs ieradāties, un mēs arī esam gatavi sveikt jūs jauno Eurojustu priekšsēdētāju un turpināsim sadarboties nākotnē. Jā, paldies jums par to, ka uzklausījāt un turpināsim atbalstīt viens otru. Paldies, kolēģi, un pēc dažām minūtēm sāksim izskatīt nākamo punktu mūsu darba kārtībā. Dear colleagues, if everyone is present. We... Kolēģi, ja visi ir sanākuši, tad vēlētos atsākt darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Mūsu rīcībā ir tikai viena stunda. Colleagues, um, I'd like to... Kolēģi, vēlos uh, sākt sēdi. Mūsu rīcībā tikai viena stunda. Kolēģi, mēs sākam izskatīt 27. darba kārtības punktu situācija Hungārijā saskaņā ar Eiropas parlamenta 17. māja rezolūciju 2017. gadā referente ir Sargentīnī kundze un sēdē piedalās arī Pēters Šarto, Ungārijas ārlietu un tirzniecības ministrs. Parlaments 2017. gada 17. maijā pieņēma rezolūciju par situāciju uh, Ungārijā, un desmitajā punktā parlaments uzdeva i, e, Libe komitejai sagatavos īpašu ziņojumu uh, un e, paredzot arī noturēt uh, balsojumu plenārs sesijā, uh, aicinot padomi iedarbināt Eiropas Savienības darbības līguma septīto. To uh, pantu saskaņā ar parlamentu 38. Uh, reglamenta pantu. Saržantīnī kundze tika iecelta par referenti un šobrīd viņa mūs iepazīstinās ar savu uh, ziņojumu. Es arī vēlos sveikt mūsu vidu Ungārijas ārlietu tirsniecības ministru Pēteris Šārto. Uh, Un vispirms vārds būs Stargentīni kundzei desmit minūtes, bet es gribu vēlreiz visiem atgādināt, ka mūsu rīcībā ir tikai viena stunda. Un aicinu visus ievērot uzstāšanās laiku, lūdzu nepārsniedziet paredzēto uzstāšanās ilgumu. Tagad Sargentīni kundzei līdz desmit minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies par ievadu vārdiem un gribu teikt, ka šis ziņojums tiek sagatavots saskaņā ar parlamenta reglamentu 38, 83. pantu, kurā ir teikts, ka parlamentam ir tiesības aicināt padomi Uh, piemērot uh, uh, Eiropas Savienības līguma septīto pāntu. Un tiešām plenārsēde uzdeva pagājušā gada maijā Libe komitejai sagatavot šādu ziņojumu, norādot, ka situācija uh, Ungārijā roda nopietnu apdraudējumu pamat vērtībām Eh, kā tas ir eh, noteikts līguma otrajā pantā. Tātad mums ir notikusi publiska uzklausīšanās, esam eh, kopā ar ANU referentiem uzklausījuši ekspertus. Uz abām šīm sanāksmēm Ungārijas valdība tika uzaicināta, ministrs piedalījās uzklausīšanā un mums arī bija ēnu referentu sanāksmē, lai uh, noskaidrot situāciju kopā ar Ungārijas vēstnieku. Un arī šodien ministrām būs iespēja paust savu viedokli par ziņojuma projektu. Tas joprojām ir ziņojuma projekts, redzēsim, kāda būs uh, galīgā versija. Un šeit nav aicinājums uzsākt sarunas ar Ungārijas valdību, bet šis uh, ziņojums uh, aicina padomi eh, apsvērt eh, procedūras uzsākšanu pret eh, dalību valstu, kur atkāpsies no tiesiskuma principiem un Eiropas Savienības vērtībām. Sākotnēji parlamenta rezolūcija uzskaitīja uh, vairākus tematus, kas Lība komitejai būtu jāņem vērā. Šis saraksts bija garš. Es eh, šos uh, tematus ņēmu vērā, bet uh, citādi sagrupēju, veidojot uh, loģisku secību. Konstitūcija, tiesiskā situācija, akadēmiskā brīvība, reliģijas brīvība, jo es gribu uh, uzņo, ziņojuma centrā nostādīt atkāpšanos no demokrātijas un ir jānodrošina visiem līdztiesību likuma priekšā. Mēs, Eiropas pilsoņi, arī Ungārijas pilsoņi, esam pelnījuši justies droši, just, izjust cieņu, un ja valdība to vairs nenodrošina Ungārijā. Un, kad es iepriekšējā sanāksmē stāstīju par savu ziņojumu projektu, gribu teikt, ka uh, visi tas balstās uz uh, Eiropas padomes, ANO un citu respektējamu uh, institūciju atzinumiem, tāpat arī uz lietām, kas skatītas uh, Luksemburgas un Strasbūras tiesās. Šis, uh, es uzskatīju, ka ziņojums ir jābalsta uz faktiem, ka viss ir divkārt jāpārbauda, un šis uh, ziņojuma projekts tika pabeigts 12. aprīlī. Uh, un arī uh, pagaidījām Ungārijas uh, parlamenta vēlēšanu rezultātus, lai varētu ņemt vērā provizoriskos ECO secinājumus un cerām sagaidīt arī galīgos ECO secinājumus, lai tos iekļautu šajā uh, ziņojumā. Un tāpat ņemām vērā arī uh, pašreizējos notikumus uh, Ungārijā pieņemto Eh, Sorosa apturēšanas likumu. Tātad šajā ziņojumā ir runa vairāk kā tikai par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu un izpildīšanu dalību valstīs, bet arī uh, attiec, runājam par jomām, kur dalību valsts darbojas autonomi. Tāpat ir iekļauti jautājumi, kas ietekmē uh, sabiedrību, kura, kuri vēl uh, nesakņojas vai pagaidām nesakņojas likumā, kas uh, maina sabiedrības darbību. Valsts sludinājumi plašsaziņas līdzekļos vai atsaukti tiesību akti, kam vēl ir negatīva ietekme, piemēram, par tiesnešu pensionēšanās vecumu vai arī uh, pār, uzsāktās uh, vai pabeigtās uh, pārkāpuma procedūras, tātad šie gadījumi jautājums ir par to, kā tas viss negatīvi ietekmē sabiedrību. Mēs esam pamatīgi rūpīgi strādājuši un secinu, ka plenāra sēdē bija taisnība, ka tā norādīja, ka pašreizējā situācija Ungārijā nopietni apdrauda Eiropas Savienības pamatvērtību ievērošanu divas, vairākas komitejas sagatavo atzinumus, divi jau ir nobalsoti, tātad konstitūcijas komite, lietu komitejā un budžeta kontrols komitejā, un abas komitejas aicina pilsoņu brīvību komiteju virzīties uz priekšu un uh, iestāties par sep, punk, septītā panta pirmā punkta piemērošanu un es aicinu kolēģis dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu šo ziņojumu. Paldies referentes kundzei. Tagad uzklausīsim uzreiz mūsu ēnu referentus. Es aicinu visus Uh, iekļauties divās minūtēs un būt disciplinētiem, lai nepārsniegtu mums piešķirto vienu stundu. Tagad vārds ēnu referentiem. Jūs vēlaties vairāk kā divas minūtes runāt. Nu, paskatīsimies, kā tas viss būs. Ēnu referentiem trīs minūtes un tad visiem pārējiem gan divas minūtes. Saržņetīnī kundze rādīja ļoti labu piemēru. Uh, Viņa tikai iztērēja sešas minūtes, nevis desmit. Tagad ēnu referentiem katram trīs minūtes un divas minūtes pārējiem deputātiem. Vispirms eh, eh, e, ETP ēnu referente Roberta Metzola. Paldies, Klaudi! Vispirms gribu norādīt, ka mēs apzināmies, ka tas ir bezprecedenta gadījums, ka tiek gadīts gatavošā ziņojums par Ungāriju. Pateicos referentē par viņas īstenoto pieju. Mums bija ļoti daudz sēnu referentu sanāksmes, visās eh, tajās praktiski piedalījos. Tika sniegts uh, lakonisks un uz faktiem balstīts pārskats par situāciju Ungārijā. Mēs esam iepazinušies ar ziņojumu. Uh, un man ir eh, tādēļ jautājumi par akadēmiskās brīvības, vārda brīvības eh, un pulcēšanās, eh, ne, biedrošanās brīvības ierobežojumiem saskaņā ar pieņemtiem likumiem, ir īpaši attiecībā uz Eiropas universitāti un šīs universitātes pastāvēšana ir apdraudēta saskaņā ar jaunajiem kritērijiem. Un, uh, tas uh, apdraud uh, universitāšu pastāvēšanu. Kurš tad iestāsies universitātē, ja iestāšanās laikā nav zināms, vai šī mācība iestāde vēl turpinās pastāvēt? Un tādēļ arī komisija vērsās uh, Eiropas Savienības tiesā pret Ungāriju. Tās pats sakāms par nevalstiskām organizācijām, kuru saņem atbalstu no ārvalstīm. Un es kā ēnu referente, nevis kā ETP koordinātori, gribu jautāt eh, par likumu, eh, likumiem, kas eh, paredz ierobežotās uzmu ārvalstu aģentu darbību un uzskatām, ka tas ir nesamērīgi un apdrauda vārda brīvību un biedrošanās brīvību. Kādēļ Eh, jebkurai valdībai būtu jācenšās vērsties pret Eiropas Savienības pamatvērtībām un neviena neviens vairākums parlamentā, lai cik tas būtu liels, ne, nedrīkst uh, ierobežot šādas brīvības. Un es augstu vērtēju, ka tos, kuri uh, vēlas īstenot dialogu, Uh, arī ar uh, manu valsti Maltu, bet uh, izskatās, ka ir paredzēts uzsākt pret Briseles kampaņu šajā valstī. Arī es esmu sevi redzējusi ienaidnieku sarakstā. Un mans pēdējais vēstījums būtu uh, ka ļoti satraucoši ir tas, ka ANO augstais cilvēktiesību komisārs ir norādījis, ka uh, Ungārijas reakcija uz bēgļu situāciju neatbilst cilvēku tiesību prasībām, un tas ir tāds kā lakmusa tests uh, mums Eiropā, un uh, Es uh, zinu, es strādāju pie šā dokumenta, bet zinu, kā manas grupas biedri iesniegs daudzus grozījumus par dažādiem uh, punktiem. Uh, mēs cenšamies reaģēt uz paustajām bažām par virkni jomu šai valstī. Paldies! S un D Jozefs Vaidenholcers. Paldies. Uh, es gribu teikt, ka mēs jau kopš 2012. gada uh, esam nobažījušies par situāciju Ungārijā jau sešus gadus, tātad par demokrātiju, tiesiskumu, cilvēku tiesību jautājumiem ir uh, nopietnas bažas mēs vienmēr esam pauduši šīs bažas. Nu, mēs nebijām vienprātīgi vienīgi par to, kādus secinājumus izdarīt un kādām sakām būtu uh, jānāk. Un, uh, tika bija runa par uh, tiesiskuma instrumenta izveidi, un to mēs atbalstījām, tas tiek īstenots, bet tāpat bija skaidrs, ka e, pa, šīs problēmas pašas no sevis neatrisināsies, nevaram vienkārši tikai nogaidīt un noskatīties, jo veidojās e, Ungārijā un nostiprinājās paralā, paralēla realitāte. Un jau bija arī sekotāji šai valstī, un tas apdraud uh, liberālo demokrātiju Eiropas Savienībā. Jo nepastāv nekāda neliberāla demokrātija, ir jāievēro uh, liberālie principi, va, pārliecības brīvība, varas dalīšanas princips, dzīvot spējīga pilsoniskā sabiedrība. Pretējā, ja šie principi netiek ievērot, tad arī demokrātija nevar pastāvēt. Un uh, uh, šajās valstīs ar tā saucamajām tautas demokrātijām uh, cilvēki ir guvuši ļoti rūktu pieredzi. Un uh, ja nav uh, demokrātijas, tad uh, mūsu veidotajām struktūrām nav uh, jēgas. Un mums ir jārīkojas atklāti, caurskatāmi, godīgi, izmantojot uh, visu pieejamo informāciju. Uh, Eh, parlamenta vēlēšanām eh, Ungārijā ir bijuši ļoti skaidri rezultāti un ir paustas arī bāžas par vēlēšanu norisi, bet nu, tās nav šīs dienas temats. Galvenais jautājums ko drīkst eh, darīt demokrātiski leģitīma valdība un ko nē, un demokrātija nozīmē arī mazākuma tiesību aizsardzību. Un e, ir e, runa ne tikai par politisku nosodījumu tam, kas notiek e, Ungārijā, un nevar tā ne jau ar vieglu sirdi mēs izvēlējāmies šādu pieju, mēs esam analizējuši situāciju norises, pateicos uh, referentē, ka viņi nav iesaistīsies partiju politikā uh, šai uh, ziņojuma. Neizdevās tomēr panākt vairākumu atbalstu, lai varētu nosūtīt faktu noskaidrošanas misiju uz uh, Ungāriju, bet uh, uh mēs uh, izmantojam Eiropas uh, padomes ziņotāja apkopoto informāciju un nav nekādu šaubu tādēļ par to, ka Ungārijā sistemātiski tiek pārkāpti otrajā pantā noteiktie principi. Un uh, Mēs uh, arī ar uh, kolēģiem esam gatavi izstrādāt grozījumus un tos savlaicīgi iesniegt. EKR uh, vārdā Mareks Jureks. Paldies, priekšsēdētāji. Kad es izlasīju šo ziņojuma projektu, es, man nāca prātā Vinstons Čērčils šis uh, ziņojums apstiprina sen zināmu patiesību, proti, ka uh, demokrātija, parlamentārā demokrātija, kaut tai ir daudz priekšrocību, tai ir jācīnās pret uh, pašai saviem trūkumiem. Uh, Es nesaprotu, kādēļ mēs apsā, apsūdzam tikai Ungāriju. Tātad man ir tikai trīs minūtes, un es gribu teikt, ka jautājums par Romu minoritātes uh, integrāciju pusē Eiropas Savienības dalību valsts ir līdzīgas problēmas. Un nezināmu iemeslu dēļ tikai Ungārija tiek apsūdzēta. Ungārija dara vairāk nekā citas valstis šai sakarā, un tādēļ es nesaprotu, kādēļ uh, politiskās uh, partijas uh, nu, vairāk runā par uh, šiem aizspriedumiem pret romiem, vairāk nekā mūsu parlamenta priekšstādātājs vietnieks Līvija Jāroka, kura uh, ļoti skaidri pastāstīja, ko uh, Ungārija dara, lai integrētu Romus Ungārijā, kā var iet tik tālu un ignorēt reālo situāciju. Mūs, kad mūsu du, darba grupa sas, uh, tikās ar uh, uh profesoru Gaboru Polāku no Sešas universitātes, viņš mums apliecināja, uh, ka uh, apsūdzības, uh, kas uh, tiek izteiktas uh, Ungārijai, būtu tāpat attiecināmas uz iepriekšējo Ungārijas sociālistu partijas vadīto valdību, bet tas toreiz netika darīts. Jautājums, kādēļ tas viss tā notiek, par ko ir runa? vai runa ir par demokrātijas standartiem, ka Intveldes kundze atbildēja uz šo jautājumu jau decembrī. Viņa teica, mēs nesalīdzināsim Ungārijas likumdošanu ar citu valstu tiesību aktiem, un tas liecina par selektīvu tiesiskumu. Uh, šajā jautājumā. Attieksme pret šo valsti ir atšķirīga. Par ko tad ir runa? Arī uh, e, Intvelds kundze to atkārtoja plenāra sesijā, un Gīs Perhofštāts to arī atkārtoja. Ir cilvēki, kuriem ļoti nepatīk Ungārija Eiropas Savienībā un būtībā uh, Šeit ir runa, varētu to pielīdzināt Eiropas Savienības šķelšanai. Vairākumam nav tiesības uzspiest savu viedokli vai eh, mazākumam, kā to teica Vaidenholzer kungs. Un tad lūdzu nostājieties spoguļu priekšā un atkārtojiet. Vairākums nedrīkst uzspiest savu viedokli mazākumam. The, the Aldē ēnu referents. Tātad Aldē referents ir Līja Mišels, bet viņu aizstāja Aldi koordinātore Natālija Grīsbeka. Lūdzu. Paldies priekšādātā. Mm, paldies uh, godāmiem kolēģiem. Līja Mišels, diemžēl, nevarēja ierasties, un tāpēc grupas vārdā es vēlētos norādīt, ka, protams, Šodien mēs runājam par pavisam īpašu ziņojuma projektu. Šis ziņojuma projekts mums ir ļoti nozīmīgs, tas attiecas uz visu Eiropas telpu, jo šeit ir runa par Eiropas pilsoņiem, kuru vidū, protams, ir arī Ungārijas pilsoņi. Šeit nav nekādā gadījumā jārunā par procesu, ko mēs uzsāktu pret Ungārijas tautu. Es domāju, ka mums šeit ir jārunā par to, kas mūs vieno, un jo īpaši mūs vieno pamatiesību atzīšana. Pamatiesību, kas piemīt visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, tā skaitā arī Ungāriem. Es vēlētos pateikties Judītei Sargentīnī. Uh, Mūsu kolēģi, kas eh, ir strādājusi ļoti cītīgi, viņai līdz ar to ir izdevies sagatavot precīzu, mērenu, labi strukturētu ziņojumu. Un šis ziņojums ļoti labi runā par visu Eiropas pilsoņu tiesībām, tā skaitā arī par līgumā paredzētā mehānismu ierosināšanu. Protams, šeit ir jādomā arī par um, dažādiem starptautiskiem spēlētājiem, par uh, plurāliem um, spēlētājiem, kas uh, pilnīgi pamatoti pauž šo viedokli. Āde grupas vārdā es vēlētos paust uh, to, ko man teica Lūija Mišels, proti viņš piekrīt referentei un piekrīt arī visiem iesaistītajiem, kas runā par to, ka ir pārkāptas uh, cilvēktiesības un par to, ka tiek uh, iedragāts uh, demokrātijas ievērošanas princips. Uh, netiek nodrošināta tiesa neatkarība, mediju uh, vārda brīvība un tā tālāk. Mūsu visu interesēs ir nodrošināt modrību. Mums ir, protams, jādomā, ko varētu darīt padome. Sofija In, Sofija Intveldē, mūsu EKR kolēģis, uh, uzdeva šeit dažādus jautājumus. Es nedomāju, ka viņas teiktais būtu uh, maldi. Uh, bet varbūt daļēji tas tomēr ir mm, deformēts vēstījums, un es eh, ceru, ka kolēģi mēs varēsim par to viedoties. Paldies! Goe NGL un referenti savukārt ir Marija Kristīna Veržijā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, nu dien, šis ir tāds īpašs brīdis parlamentā, jo uh, mēs skatām pirmo šāda veida ziņojumu. Sargentīnī kundzei tas bija patiešām liels izaicinājums. Es domāju, ka viņi ir tikusi to labi galā. Šeit ir vairāki jautājumi, kas ir jāizspriež proti, vai šeit runa par politiskiem aizspriedumiem, par kaut kādu um, piemēru procesu. Es uzskatu, ka Sargentīnī kundze ir tomēr nolēmusi balstīties uz atzītām starptautiskām organizācijām. Viņa ir šeit balstījusies arī uz tiesas spriedumu, un tieši par to es viņai arī esmu pateicīga. Es gribētu runāt par vairākiem punktiem, kas man šķiet nozīmīgi. Pirmām kārtām datu aizsardzība. Tātad viņa šeit balstās uz uh, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas spriedumu. Manuprāt, uh, tas ir ļoti labi, tā ir ļoti laba atsauce. Jautājums par vārda brīvību. To patiešām ļoti labi šeit mums parāda ECO vēlēšana novērošanas misijas ziņojums, un tāpat ir arī ANO atzinumi šajos jautājumos. Reliģiju ievērošanas, reliģija brīvības ir ievērošana. Uh, Nu, es nezinu, mēs tam varam ticēt vai nē, bet jebkurā gadījumā mums vajadzētu sistemātiski sekotam līdzi. Tāpat arī bēgļi un patvēru meklētāji, kuriem eh, nepārtraukti uzbrūk. Šeit eh, es arī vēlos atsaukties uz tiesību aktu pakotni, kas ir vērsta pret NVO, sociālo tiesību ievērošana. Tāpat arī mums ir jābalstās uz eh, soci Eiropas sociālo tiesību komitejas ziņojumiem. Uh, Es domāju, ka šeit ir jādomā arī par Eiropas fondu līdzekļu izmantošanu. Pie šī jautājuma es vēl atgriezīšos. Nodaļā par korupciju un interešu konfliktiem nav pieminēts Olaf. Šķiet, ka budžeta kontrolas komitejā jau par to tika runāts. Olaf ir uzsācis ļoti daudz dažādu lietu, kur tiek uh, atklāti ļoti smagi interešu konflikti un ir pat runa par eh, krāpšanas schēmām. Olaf runā par to, ka mm, Ungārijai vajadzētu atmaksāt miljoniem eiro, un šīs eh, rekomendācijas ir jāiesniedz nacionālajām iestādēm. Es eh, gribētu zināt, kāda ir Ungārijas nostāja attiecībā uz uh, Eiropas uh, prokuratūru. Ir ticis atzīts, ka tas būtu vislabākais veids, kā īstenot Olafa rekomendācijas. Es domāju, ka parlamentam savā ziņojumā nevajadzētu ignorēt šo jautājumu. Par pulcēšanās brīvību šeit gribu atsaukties uz tiesību aktu pakotni pret NVO. Te ir runa par Sorosu, kas tiek uzskatīts par grēkāzi ļoti daudzos eh, pārkāpumos. Es domāju, ka vajadzētu arī pieminēt, ka netiek piešķirtas tiesības tiesām rīkoties tādos gadījumos, kad asociācijas vairs nespēja strādāt. Un saskaņā ar dažiem informācijas avotiem šis, šī tiesība aktu pakotne tomēr tiks pieņemta pēc vēlēšanām. Un šķiet, ka tas neļaus pātrināt visu procesu. Es gribētu zināt, vai mēs nevarētu lūgt Eiropas komisijai sagatavot atzinumu. Uzskatu, ka šāds atzinums ir vajadzīgs, to vajadzētu sagaidīt, šķiet, ka tam ir jābūt eh, gatavam jau jūnija sākumā. Šis atzinums mums būtu ļoti noderīgs. Uzskatu, ka ir pietiekami daudz elementu, lai uzskatītu, ka notiek eh, sistēmiska pamatiesību iegrava, iedragāšana Eiropas Savienībā. Tas arī viss priekšsēdētāji kungs. That... Es domāju, ka ir ļoti daudz deputātu, kas ir pieteikušies runāt pēc ministra. Viņiem visiem interesē šis eh, darba kārtības punkts, un mums vienkārši pietrūks laika. FDD ānu referente Laura Ferrara. Anch'io ringrazio molto la relatrice eh, Giudice Sartori. Paldies. Es vēlētos pateikties referentē Judīties Argentīnī par ļoti labi paveikto darbu. Liels paldies par detalizēto ziņojumu, ko viņa ir sagatavojusi. Es gatavoju ziņojumu par mm, pamattiesību situāciju Eiropā 13. un 14. gadā, un tad jau mēs runājām par to, ka ir vajadzīgs valstu monitorings tā, lai garantētu cilvēku pamattiesības un nodrošinātu uh, un lai tās netiek pārkāptas. Jau tad pastāvēja bažas, ka varētu tā tikt izveidots tāds kā melnais saraksts ar valstīm, kas to neievēro. Jau tolaik uh, tika minēts, ka Ungārija varētu būt viena no valstīm, kas uh, tiks apdraudēta. Tika runāts par uh, dažādiem it kā pamatiesību pārkāpumiem. Uzskatu, ka pašreizējā situācijā Eiropā valda liekulība. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz eh, Kopenhāgenes kritērijiem, kas ir jāizpilda valstīm, kas eh, vēlas iestāties Eiropas Savienībā, bet pēc tam tiek aizmirsti. Ja ir runa par tā saucamajām cilvēktiesībām, tad uh, Tās tiek pārkāptas ikvienā Eiropas Savienības dalībvalstī. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visās valstīs, kas e, mēģina iestāties Eiropas Savienībā, tiktu respektēti principi. Un pirmais princips ir e, tiesiskuma princips. Nevar e, izvēlēties ala kārtē Eiropu, kur valstis var atlasīt tikai to, kas mm, tām Eiropā patīk, un viss pārējais tika aizmirsts. Šeit nav runa tikai par Eiropas, bet pat uh, par globāliem fenomeniem. Ja runa par konkrētiem gadījumiem, tad, protams, Ungārijas valdība nav vienīgā, kas mēģina kaut kādā veidā ierobežot demokrātiskos procesus Eiropā. Tiek arī minēts, ka patvērumu meklētāji netiek uzņemti, tāpat arī tiek aizmirsts par neizraidīšanas principu. Nepilngadīgās personas tiek piemiestas šajā procedūrā. Tad, kad jūs pieņemat lēmumu iestāties Eiropas Savienībā, tad ir jāgūst labums no tā, ko sagatavo Brisele. Tātad ir jāsaprot, no vienas puses jums būs priekšrocības, bet šīs priekšrocības nāk kopā ar pienākumiem. Un arī šie pienākumi ir jāpildā. Pirmām kārtām ir jāaizsargā pamatiesības un jāievēro tiesiskas valsts principi. Es eh, ceru, ka mums izdosies garantēt uh, Ungārijas monitoringu Es arī ceru, ka Ungārija sadarbosies un nodrošinās tiesiskumu. Paldies! Paldies, ka ievērojat mums atvēlēto laiku. Tagad mēs vēlamies runāt ar Pēteris Jārto, kas ir Ungārijas ārlietu ministrs. Referenti vienojās par viņu ierašanos. Es tagad dodu viņam vārdu līdz desmit minūtēm. Priekšādātāji. Godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms es vēlētos eh, paust pateicību par ielūgumu piedalīties šīs dienas debatēs. Domāju, ka tas ir tiešām mm, gudrs un labs lēmums. Jūs ļaujat eh, piedalīties šajā sanāksmē mm, organizācijai, kas eh, pārstāv Ungārijas tautu. Uh, Es vēlētos izteikties dzimtajā valodā, vismaz ievadrunas laikā. Eiropas parlamenta deputāti, vispirms es vēlētos jūs informēt par eh, to, kas notika pirms eh, divām, divarpus nedēļām. Tātad eh, manā valstī norisinājās parlamentu vēlēšanas. Tika izdarīti mēģinājumi ietekmēt vēlēšanu procesus. Ārējie spēlētāji mēģināja vainot Ungārijas valdības pozīcijas. Arī šajā parlamentā bija daudzi, kas mēģināja ietekmēt vēlēšanu rezultātus Ungārijā. Šajā pilsētā tika mēģināts nāk klajā ar informāciju, kas varētu palīdzēt opozīcijai Ungārijā. Uh, Varbūt mēs varētu kopīgi mēģināt izvērtēt vēlēšanu rezultātus. 70% vēlētāji piedalījās vēlēšanās, un šie rezultāti ir vieni no augstākajiem. 49,6% no nodotajām valstīm tika mm, nodots par valdību, kas bija pie varas, tātad Fidesz valdību partijai. un Fīdes iegava, ieguva par 1 miljonu 700 tūkstošiem balsu vairāk nekā otra mm, partija, kas ieguva vislabākos rezultātus. Šie Ungāri, kurus jūs vēlaties aizsargāt no, es nezinu kā, ir pauduši savu viedokli. Uh, Un eh, šo viedokli viņi konsekventi pauž jau astoņus gadus, un šis viedoklis ir pilnīgi noteikti atšķiris no jūsējā. Ungāri ir pateikuši, kādā virzienā viņi vēlas iet tuvākajos gados. Tāpēc mēs vēlētos jūs aicināt respektēt Ungāru demokrātiskos lēmumus. Jums nevajadzētu tos apšaubīt un nevajadzētu arī nosodīt tautas gribu. Protams, Es saprotu, ka jūs ne, varētu nepiekrist Ungāru pirms divām nedēļām izdarītajam lēmumam. Tas varētu jums pat likt vilties, bet šeit pastāv ļoti lielas atšķirības. Ungāri ir vēlētāju sarakstos, jūs nesat šajos sarakstos. Ungāri var pieņemt lēmumus par Ungārijas nākotni, jūs to nevarat darīt. Pirms divām pusnedēļām tika izdarīta skaidra izvēle. tika piedāvāta pret migrantu politika, kas aizsargā Ungārus. Savukārt opozīcija, kuru aizstāv NVO un arī ārvalstnieki, iestājās par migrantiem labvēlīgu politiku. Ungāri savu izvēli ir izdarījuši, un mums ir uzlikts skaidrs uzdevums. Ungārija nekļūs par eh, imigrantu valsti. Tāpēc, dāmas un kungi, esmu gatavs turpināt šīs asās debates starp uh, Ungāriju un jūsu komiteju. Mēs esam atklāti un arī gatavi šīm debatēm. Protams, ka šīs darbības turpināsies, un tikai Ungārijas pilsoņi būs tie, kas spēs noteikt, kas drīkstēs iebraukt mūsu valstī un ar ko mums būs jādzīvo kopā. Mēs eh, turpināsim aizsargāt savas robežas tādējādi, aizsargājot eh, savus pilsoņus. Mēs neakceptēsim obligātās kvotas un mēs neakceptēsim arī to, ka multikulturāla sabiedrība ir labāka par viendabīgu sabiedrību. Tāpēc jums ir jābūt arī gataviem, ka mēs turpināsim uh, veidot Ungāriju kā ungārisku valstī. Šis ziņojums, kas pašlaik tiek izskatīts, ir klaju melu apkopojums. Referente nav ņēmusi vērā vispār nekādus faktus, gatavojot šo ziņojumu. Te runa ir tādu, par tādu paraugu procesu. Jūs sakāt, ka mm, Ungārijā nav mediju brīvības, tie ir meli. Ungārijā mērī mm, ir daudz daudzveidīgāki nekā dažās rietumvalstīs. Ungārijā mēs nevaram noklusēt nedēļām ilgi to, ka nelegāli migranti izdara noziegumus pret valsts pilsoņiem. Ungārijā tas nekavējoties nonāk presē. Ungārijā nacionālajie televīzijas kanāli ir ļoti daudzveidīgi. Ir gan valdības kanāli, gan arī opozīcijas kanāli. Un kanāls, kuru visvairāk eh, skatās, ir Ungārijas eh, valdības eh, kritizētājs. Tātad mēs redzam, kā tiek pārveid, pārraidīta arī valdības kritika. Tāpat arī vispopulārākais ziņu kanāls internetā ir eh, tāds, kas kritizē valdību. Tāpat arī mēs redzam, ka katru dienu tiek eh, izdarītas apsūdzības, tiek eh, apmelotas ļoti augstas amatpersonas valdībā. Vēlēšanās ļoti daudzi mēdī apsveica to, ka vēlēšanās piedalās tik daudz vēlētāju, jo tika ticēts, ka tas novedīs pie valdības krišanas, bet tā nenotika. Tāpat arī tika minēts, ka NVO tiek apspiesti Ungārijā. Tas ir muļķības. 65 tūkstoši nevalstisko organizāciju darbojas Ungārijā. Dažas no šīm organizācijām tiešām sūdzas, bet eh, tās ir organizācijas, kas ir kļuvušas par uh, aktīviem politiskiem spēlētājiem. Tās piedalījās kampaņā un mēģināja mobilizēt vēlētājus balsot pret valdību. Šīs NVO saņēma ļoti daudz finansējumu no ārvalstīm. Es domāju, ka Ungāriem ir tiesības zināt, vai šīs organizācijas, kas saņem ārvalstu finansējumu, patiešām strādā Ungāru interesēs. Organizācijas, kas ir saistītas ar Eiropas parlamentu, vienmēr iestājas par caurdzamību. Kāpēc tad jūs nestāstat, kur šīs organizācijas ir ieguvuši finansējumu, ja jūs interesē caurdzamība? Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tas, ka jūsu ziņojumā jūs uzdrošināties teikt, ka Ungārijā ir antisemītisms. Es to vēlētos uh, noliegt. Situācija ir tāda, ka neviena valsts Eiropā nav tik daudz strādājusi pie antisemītisma izskaušanas kā Ungārija. Ungārijā nevienam ebrejam neuzbrūk. Budapeštā atrodas vislielākā ebreja kopiena Eiropā un tā pašlaik piedzīvo uzplaukumu, tā vismaz ir minējis Izraels ārlietu ministrs. Ungārijas budžeta līdzekļi tiek izmantoti, lai atjaunotu sinagogas. Mūsu krimināla kodeksā holokausta noliekšana ir ļoti smags noziegums. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, šie ir daži no būtiskākajiem piemēriem, uh, lai parādītu, kā, kādi tā saucamie fakti ir atrodami jūsu ziņojumā. Īsnībā šeit ir runa par patiesības noliekšanu. Mēs visi saprotam, kas aiz šī ziņojuma slēpjas. Jums ir ļoti pretrunīga eh, pro-migrantu politika un kritizējot Ungāriju, jūs kritizējat mūs tāpēc, ka mēs neļaujam jums uh, īstenot uh, ekstrēmu uh, migrantu politiku. Tagad uh, sliktas ziņas, vismaz no jūsu pozīcijām skatoties. Ungārijas tautas grība neļaus jums īstenot Sorosa migrācijas plānu. Un tas nozīmē, ka mēs aizsargājam ne tikai Ungāriju, bet arī Eiropas kultūru un vēsturi. Lielas paldies, ka uzaicinājāt un pastāstīt patiesību par Ungāriju. Varbūt tie, kas nav šīs komitejas deputāti, varētu arī atturēties no aplausiem. Mums ir noteikti procedūra, kas ir pieņemta strādājot mūsu komitejā. Deviņi deputāti ir pieteikušies runāt. Es Eh, došu vārdu pēc eh, kārtas, tieši tā kā iesniedzāt savu, mm, pieteicāt sevi sekretariātam. Tad ministrs eh, ir izteicies ar referents atļauju. Tas bija iepriekš norunāts, arī laika mm, reglaments arī tika iepriekš norunāts. Beigās došu vārdu vēlreiz referente. Mums ir pieteikušies deviņi. 9 Un arī attiecīga pierakstīšanās kārtība Nīdermiller kungs, Boni, Bekers. Oh, Mr. Albrecht, uh, Mrs. Juroka, uh, Mrs. Intervelt and Mrs. Mrs. Krujiska. Um, did you indicate? Vai tas ir viss? Vēl Morvai kundze un Zvēra kungs. Peters first. Are you listening? Uh, Tad eh, es ceru, ka jūs dzirdējāt eh, runātājs sārakstu. Nīdera Miller kungs būs pirmais. Lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Ministrs eh, mums e, tiešām aprakstīja detalizēti visu, kas notika pirms un pēc vēlēšanām, bet šeit es gribētu atzīmēt, mēs šeit nerunājam par vēlēšanu rezultātiem. Mēs jau šeit neapspriežam vai neapstr neapstrīdam vēlēšanu rezultātus. Tomēr gribu runāt par trim lietām. Ministrs atzīmēja nu, un teica, ka mēdī ir brīvi, e, apgalvojot, ka Ungārijā pastāv pilna mēdīju brīvību. Tomēr es gribēju vērst ministru uzmanību uz pēdējo ziņojumu no starptautiskiem no, novērotājiem, un tur bija raksts. Tur Ungārija ir ierindota 76. vietā pēc um, mēr, mēdī brīvības indikātoru, un šis rādītājs ir būtiski krities. Un kopš 2010. gada arī korupcijas indeks ir pasliktinājies, un tas notiek nemitīgi. Un um, to ir konstitucionālā komiteja, ko, ko, budžeta komiteja konstatējusi. Tātad es gribēju teikt sekojošo, ka demokrātija nav, nav. Yeah tāda, ka jūs uzskatāt uh, politiskos oponentus par ienaidniekiem. Demokrātija nozīmē, ka jūs ļaujat uh, citiem, kas domā savādāk, arī brīvi domāt. Uh, te nav, demokrātija nav pieņem kādu uzraugāmo personu sarakstu veidošana. Dem, demokrātija nav tirānija, tas ir kompromisa māksla, de, tāda ir demokrātija. Un šeit Es negribēju runāt par Ungārijas valdību, te neiet runa par vai pret um, principiem. Šeit ir demokrātijas principi un noteikti tie, tos būtu jāievēro arī Ungārijas valdībai. Jā, atkal gribu atgādināt par aplaudēšanas vai neaplaudēšanas noteikumu, kas attiec pilnīgi uz visiem. Tālāk Bonī kungs. Paldies, ministra kungs. Jūs šeit tikāt aicināts kā viesis, un mēs cerējām, ka jūs piedalīsiet kā viesis racionālā un saprātīgā debatē, bet izrādījās, ka jūs izvēlējāties spēlēt savu aktieru lomu šajā autoritārajā izrādē. Uh, lūdzu ievērojiet valodu, ko jūs lietojat, un respektējiet arī mūsu izteiksmes stilu, mūsu valodu. Es gribētu pateikties referentei par lielisko darbu. Darba pamatā ir lieli pētījumi runājot par Soros paketi Ziņojumā ir rakstīts, ka šeit ir konkrēti centieni ar, iebaid, ar mērķi iebaidīt gan individu, gan organizāciju darbu ar no, nolūku, lai e, šīs organizācijas pakļautos valdības gribai, un tas ir skaidrs izpausme, kā pilsētiskās sabiedrības izpausmes tiek apspiestas. Cita lieta, kas vēl ir ziņojumā par mēdījiem ir vēlēšanās nu, nolaupīt vai uzurpēt publisko viedokli, pārņemot vietējos mēdījus. Ir skaidri redzams, ka Ungārija seko autoritārajiem režīmiem. Un šāda eh, likumdošana, antisorosta likumdošana ir nokopēta no Putina pret mēdījiem vēstu likumdošanu. Uh, Šeit mēs redzam, ka autokrātiskā domāšana izplatās visā reģionā. Es atceros eh, Orbanu pirms vairākiem gadiem un ļoti žēl redzēt, kā viņš ir noslīdējis autoritāro lēmumu virzienā, bet tas eh, nozīmē arī, ka mums nevajadzētu uzskatīt Ungāriju kā izolētu problēmu, jo autoritārisms pastiprina draudus demokrātijai visā Eiropas Savienībā un ne tikai. Uh, Un visbeidzot, es lūgtu, lai jūs visi um, nesāktu pierast un samierināties. Mums ir tiešām jātur atsvaļā, jāsako, kas uh, tam, kas notiek Ungārijā, arī citās valstīs, un mums ir skaidri jāsūt vēstījums Ungārijai, ka pilsoniskā sabiedrība nav atstāta uh, viena pati un ka demokrātija tiek uzturēta, un tas nenozīmē tikai, ka ar to ar uzvaru vēlēšanās viss beigas. Beker kungs. Sie hier unserem Ausschuss für bürgerliche Freiheit. Paldies, ka jūs uh, esat ieradies uh, atbildēt uh, šajā pilsoņu brīvību komitejā. Es pārstāvu kaimiņu valsti uh, Austriju un arī vēlos uh, paust kritiku. Uh, un ir e, satraucoši, ka Jobik, otra lielākā partija ar uh, ksenofobu un uh, antisemītisku rehtoriku, ir ieguvusi 20%. Un gribu uh, citēt uh, Orbāna teikto, mēs uh, cīnāmies pret noz, ienaidnieku, kas ir nevis atklāts, bet slepens, negodīgs, nevis nacionāls, bet uh, starpnacionāls un kas spekulē ar naudu, kam nav savas dzimtenes, bet rīkojas tā, it kā viņām piederētu visa pasaule. Šīs komitejas uh, uh, antisemītisma uh, rezolūcija tika pieņemta ar 33 ceturdaļu vairākumu. Un ja mēs uh, piemērot antisemītisma definīciju, tad šādus izteikumus uh, par šādiem izteikumiem būtu jāsauc pie krimināla atbildības. Viņš Uh, to uh, runā par uh, Sorošu, bet uh, tā uh, ir uh, sena antisemītiska retorika un tas uh, ļoti satrauc daudzus ebreju kopienas pārstāvus ne tikai Ungārijā, bet arī citur. Es kā starp partiju grupas vadītājs ciņā pret antisemītismu varu teikt, ka šī runa ir kurināšana, musināšana uz antisemītismu un uh, pieprasām atteikties no šādiem izteikumiem nākotnē un visus uh, saukt pie atbildības, kas šādus, uh, šādiem izteikumiem nāk klajā. Jo, uh, ja jūs vēlaties, uh, lai jūs nākotnē būtu Eiropā, tad jums ir jāuzņem savu atbildību un jārīkojas. Paldies. Albrecht Hunks. Um, ähm, zunächst einmal möchte ich äh, der Bericht. Paldies. Vispirms es vēlētos pateikties referentē par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Uzskatu, ka šai komitējai un arī Eiropas parlamentam vajadzētu ļoti nopietni sekot līdz šim jautājumam. Šeit nav runa par pārtīju ķīviņiem, kaut arī šādā veidā tas tiek afičēts. Galu galā mēs šeit runājam par Eiropas Savienības pamatvērtībām visās dalību valstīs. Daudzās dalībvalstīs ir šādas problēmas, un šis ir lūk tāds precedenta gadījums, kur mums ir jāparāda, ka tiesiskums, demokrātija un pamatiesības Eiropā tiek aizsargātas, un galgulā tas viss ir arī ierakstīts līkumos. Varbūt mums arī vajadzētu šajā gadījumā norādīt, ka Ungārija ir gatavojusi šos līgumus un arī tos parakstījusi. Tas nozīmē, ka Eiropas tiesības ir spēkā Ungārijā. Te ir runa par organizācijām, kas pārstāv arī Ungārijas tautu. Arī Ungāru deputāti ir vēlēti Ungārijā, un arī Ungāru deputāti šeit pārstāv Ungāru tautu un Ungārijas iedzīvotājus. Tas noteikti tā arī paliks līdz brīdim, kamēr Ungārija būs Eiropas Savienības dalībvalsts. Mani, eh, man jo īpaši liek vilties tas, ka es Eh, biju gaidījis, ka mēs runāsim par saturu un izteiksimies godīgi un atklāti, bet es eh, dzirdēju, ka eh, šī runa vispār neizrādīja nekādu cieņu parlamentam. Man tas liek, liekas ļoti uztraucoši. Tiek viss pārslēgts tikai propagandas režīmā, kritika vispār netiek uzklausīta jūs eh, saņemat aplausus eh, šeit eh, no cilvēkiem parlamentā, un jūs sakāt, ka Ungārijā nav antisemītisma, bet vienlaicīgi šeit ir deputāts, kas ir izteicies par apgraizītiem dzimumu liecekļiem Ungārijā. Šie ir cilvēki no Jobīka, ar kuriem jūs sadarbojaties un ko Ungāri arī ir ievēlējuši. Uzskatu, ka tas ir skandāls. Jums šos jautājumus vajadzētu nopietni ir izsināt. Pretējā gadījumā tas ir skaidrs Eiropas pamatiesību pārkāpums. Mrs. Gala, please. Galas kundze. Paldies. Priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šī debati nav pieņemama, tā, te nav nekādas cieņas. Un parlamentam nevajadzētu uh, šādas debats vispār izvērst, uh, tas pazemo cilvēcisko cieņu. Un šāds debats uh, vispār šeit nav, nav, nav vietā, un tas ir aizvainojums arī Ungārijai un Ungārijas pilsoņiem. Es domāju, ka vismaz, ko mēs varam darīt, ir uzvesties normāli. Un tie, kas mūs aizvainojuši, tiem vajadzētu atvainoties. Man nav laika te kliedēt visus šos mēlus un subjektīvās deklarācijas un apgalvojums, kas ir lasām ziņojumā. Es turpināšu angļu valodā. Es runāju par uh, kādu daļu ziņojumā, kas ir klai, klais aizvainojums uh, visai Ungārijai. Um, tas uh, ir uzbrukums mūsu tūkstošu gadus ilgajai likuma varai. Es gribētu arī, lai referents kundze atvainojas par iepriekš minēto deklarāciju, kas ir klaišs aizvainojums es lasu ziņojumu, un te ir daudz labs puses, un ko es konstatēju. Uh, E, šeit valsts ir aprakstīta tāda, tādiem vārdiem, it kā mēs būtu diktatūra valsts centrālajā Āfrikā, it kā mēs nebūtu Eiropas Savienības dalība valsts, kur nulikā pabeigts ir demokrātisks vēlēšanas, kur funkcionē demokrātiska sistēma, ir likuma var. Tas man ļoti pazemo, tas ir ļoti aizmanojuši, pazemojuši gan personīgi, gan, umāri, gan Ungārijas pilsoņiem. Tāpēc es tiešām lūgtu, lai jūs uh, koriģētu, svītrot ārā visus melus un mainītu savu rakstīšanas stilu. Jūs te spēlēties ar faktiem, un jūsu deklarācijas ir pilnas ar meliem, ar maldinošu informāciju. Te nav fakti, te ir maldinājums. Jūs eh, arī ats, atsaucaties uz Eiropas padomi, uz ECO, uz citām starptautiskām organizācijām, bet kur tad ir šī informācija? no kā jūs to ņemat? Tās pašas viens un tās pašas nevalstiskās organizācijas, piecas, sešas un daži eksperti, tie ir informācijas avoti un tie dod jums maldinošu informāciju un tā ir ziņojuma bāze. Un nu, tāpēc es gribētu iebilst pret jūsu apgalvojumiem. Mēs nesadarbojamies ar jūsu lielo partiju, kas darbojas galēji labējā spārnā. Pilnīgi noraidu visus apgalvojums un apsūdzības. Tas nav pareizi. Te iet kaut pāraug tiesa. Jūs jau esat izlēmusi par mūsu likteni, tāpēc, ka mūsu migrācijas politika nebija jums pieņemama. Mums mēs to nevaram atbalstīt. Paldies, Intvelds kundze. Eh, kur tad sākt? Vispirms eh, šeit mēs redzam klasisko autokrātiska režīma paraugu, eh, kas ir sagrābis šo te varu tradicionālu metodēm, ir upuri un ir ienaidnieki. Ir tāda sazvērstība un viņi tur melo. Tā ir klasika bet jums nepieder Ungārijas tauta. Jūs neesat tauts īpašnieks, jūs esat ievēlēti, lai pārstāvētu Ungārijas tautu uz zināmu laiku. Un es eh, uzklausīju jūsu runu daļēji. Un pēc tam es noņēmu eh, austiņas, jo es jau biju nogurus no visiem šiem apgalvojumiem un apvainojumiem. Man jau bija skaidrs, par ko ir runa. Uh, Es esmu nogurusi no visiem šiem meliem, kas ir adresēti mums, bet eh, kādā veidā uh, Jūs pārstāvat to daļu, kas nebalstoja par, par jums. Desmitiem tūkstoši cilvēki izgāja ielās demonstrācijas, lai protestētu pret jūsu autokrātisko režīmu. Kādā veidā jūs viņus pārstāvat? Jūs šodien sakat, ka tas nav svarīgi, bet īstenībā šodien ja redzams, kā jūsu propagandiskie mēdī, ko kontrolē valsts, kā viņi atsvogdo šo mūsu debati. Skaidrs atkal, jūs būsiet nabaga upurs un mēs būsim briesmīgie ienaidnieki. Un vēl viens ienaidnieks ir tas Soros, kas atkal finansē visu sazvērstību pret jums. Varbūt mums gribētu, gribētu zināt vairāk, kas tas par finansējumu. Jūs tiešām korumpēts finansējums izmantojat, lai atbalstītu sevi. Bet eh, kādā veidā tad, tad Putins un Banans no Amerikas, starp citu arī mm, finansētājs no Amerikas, kas vienmēr atbalsta tādas šaubīgas politiskas kustības, starp citu Polija arī, varbūt mums vajadzētu papētīt, kas tās par finansēm un no kurienes tad tās nāk. Es eh, gribētu teikt, ka galu galā jādomā, ko darīt eh, ar ziņojumu, jo mm, tieši Par to jau runāja ministrs. Viņš runā, ka vēlas radīt liberālu, neliberālu demokrātiju. Tā noteikti ir neliberāla autokrātija. Īsnībā viņš ir panācis ļoti labu rezultātu. Un ja Eiropas parlaments secina, ka lūk, šeit ir sistēmiska problēma, tad īsnībā tas ir atzīts un Orbāns saņem to, ko viņš ir gribējis. Un visbeidzot, es gribēju pateikt, jūs uh, ignorēt to cilvēku daļu, kas atrodas jūsu valstī un ārpusē. Un šeit ir viena lieta, ko vienmēr paturprātā. Es, ka jums ir jābūt jaukiem, e, tad, kad jūs ceļaties varas augstumos, jo jums nāksies ar tiem pašiem cilvēkiem, tad tikties arī, kad kāpsiet lejā. Jo. Nagyon köszönöm. Jā, Roka kundze. Paldies. Es. Uh, gribēju uh, apstiprināt arī to, ko teicu iepriekšējā reizē, ziņojumā ir meli, melīga informācija un uh, to varētu attiecināt uz valdību, kas bija līdz, pie varas līdz 2010. gadam. Tas neatiec uz Orbāna valdību. Uh, Eh, jūs te rakstat, ka ir eh, paramilitārie spēki, kas iedvež bailes eh, nu, lauciniekiem. Tas viss notika 2010, pirms 2010. gada, un sociālistu valdība tajā laikā mierīgi uz to noskatījās un neko neteica un arī sociālisti izmantoja savās kampaņās visas šīs lietas. Nezinu, par ko jūs te rakstat. Sargentīni teica, ka esot pārbaudījusi vairāk kārtīgi visus faktus un, un apgalvojumus, bet es gribētu norādīt uz konkrētiem faktiem, kas ir meli, kas nav taisnība. Es nekad nekad neesmu dzirdējis mm, par neonacistiem, kas maršē pa Zviedrijas ielām, mm, bet kaut kādīgi uz Ungāriju jūs skaties visam savādāk. Jūs redzat šos paramilitāristus, kas kaut kur soļo. Ceturtajā. 44. punktā teikts, ka, ka ir segregācija pret Romu bērniem, ka tiek turēti briesmīgos apstākļos, dzīves apstākļos. Uh, Saskaņā ar komisijas pētījumu, salīdzinot ar 2011. gadu konstatējumiem, komisija raksta, eh, ka eh, skolu atstājošo, ne, skolu nepabeigošo Romu bērnu skaits ir samazinājies. Romi tagad apmeklē skolu no triju gadu vecuma, un šeit ir jauna likumdošana, kas ir mainījusi pilnībā šo segregāciju, un līdz sešiem gadiem. Uh, šie Roma bērni ir saņēmuši pietiekamu labu izglītības bāzi, lai varētu turpināt saskaņā ar jauno likumdošanu savu izglītību skolās. Un tad jūs rakstat, ka Roma bērni tiek likti palīgs skolās. Nav taisnība. 46. 48. punkts jūsu ziņojumā. Tur ir rakstīts, ka ka rombērnu izredzes ir pasliktinājušās, bet īstenībā tas ir tieši pretēji. Mēs redzam, ka izglītošanās līmenis ir pat palielinājies par 10%. 10%. Ņeredhaz pilsētā e, šobrīd notiek pat sārunas, kā uzlabot šo situāciju, un 45. Punkts ir vienkārši mēlīgs, tas ir klaišs nepareizs secinājums, un ja jūs Uh, izlabosiet šos punktus, jūs galu galā varētu kaut vai izglābt parlamenta reputāciju, jo šī debata tiešām šokēs. Uh, Eiropas iedzīvotājs, ja viņi lasīs jūsu tekstu, es gribēju uzdot jautājumu uz sekretariātam, kā tas ir iespējams, ka ziņojumā ir iet, ietverti punkti, kas ir pilnībā nepareizi, kādā veidā jūs varat var neņemt vērā. Uh, mūsu komentārs. Priekšsēdētājs, mēs esam jau visi aizkavējušies, un es ne, runāt īsāk, maksimums divas minūtes, lai visi paspētu izteikties. Liels paldies! Es vispirms gribēju pateikt Ungārijas kolēģiem un ministra kungam sekojošo. Vajadzētu labi izgulēties, un pēc e, kārtīga miega vajadzētu e, izlasīt e, šo ziņojumu, un tad jūs konstatēsiet, ka šis ziņojums ir balstīts uz faktiem. Kolēģi, lūdzu, neuzskatāt, ka jūsu attiecības ar Eiropas Savienību ir kāda spēlīte, kur varbūt ir nulles rezultāts mēs eh, esam balstīti uz vērtībām. Mūsu galvenā ideja ir um, kopā baudīt tās vērtības, par kurām ir runa ziņojumā, nu, valsts kā Nīderlanda, Francija un tā tālāk. Mums bija noteikti vēsture komunismu laikā, un tad, kad mēs cīnījāmies pret komunistiem, uh, Um, tad eksistēja nacionālās organizācijas. Tagad jūs gribat viņas izspiest ārā no Ungārijas, bet tajā laikā senos laikos šīs organizācijas bija tik veiksmīgas apkarot komunismu, ka rezultātā mēs esam Eiropas Savienībā. Jūs rakstat, ka jums nepatīk šīs organizācijas, jūs pat uh, apgalvojat, ka lūk visas šīs uh, nevalstiskās organizācijas Soros un tā tālāk, nu, vienkārši mēlo. Bet es domāju, ka uh, pēc jūsu rīcības viss jau top skaidrs mēs droši vien panāksim to, ka septītais pants tiks arī īstenots, iedarbināts, un tad varbūt arī struktūra fondi tiks būtiski samazināti mūsu valstī. Un tāpēc arī mūsu eh, valstu attīstība tiks nobremzēta. Un tad jūs eh, izdarīsiet eh, ar savām rokām tā, ka mēs nonāksim patiešām Putina ietekmes zonā. Lūdzu, padomājiet kārtīgi par to, ko jūs te runājat. Vēlreiz pārlasiet ziņojumu un lūdzu neuzskatāt, ka šī debate ir tāda, kur būtu jādomā, ka kāds ir pret Ungāriem, pret Ungārijas sabiedrību Mēs visi gribam, lai Ungārija paliktu Eiropas Savienībā. Mēs tiešām gribam būt kopā ar Ungāriju, gribam būt spēcīgi partneri, partneri bet eh, un vienlīdzīgi. Eh, saskaņā ar 208 reglamenta punktu es varētu dot vārdu diviem eh, deputātiem, kas nav no Lībijas, piekrituši runāt vienu minūti. Tātad eh, Morvai kundze lūdzu līdz vienai minūtei. Eh, paldies! Esmu ļoti pateicīga par iespēju izteikties. Mēs pat sakam paldies Eiropas Savienībai par to, ka tā ir stiprinājusi mūsu nacionālo kohēziju. Vispateicoties jūsu uzbrukumiem, un ļoti labs rezultāts ir panākts un tagad eh, cilvēki skatās eh, un rāda pirks uz Ungāriju. Es jūtos lieliski kā Ungāriete, eh, lai arī kur es nedotos šajās dienās, man vienmēr apsveic par drosmi, par mūsu uzrīkstēšanos, atbalstīt nacionālo suverenitāti, pretoties pret migrāciju, pret bēgļu uzņemšanu. Tātad ļoti labi, ka pateicoties šādai sanāksmē, milzīgs paldies par to ka tagad visa pasaule zinās par šo diskusiju. Interesanti, kāpēc no Eiropas Savienības uzbruk pārsvarā Ungārijai un Polijai. Īstenībā šīs valstis jau visi ļoti ciena un mīl, kā jūs teicāt šeit. Bet eh, tas viss ir tāpēc, ka polititis, eh, parlamenta politiskā fasāde tiešām neatspoguļo Eiropas eh, pilsoņu patiesās vēlmes. Eh, tas mainīsies 2019. Eh, gadā, un ar Fidešu palīdzību mēs varētu varbūt radīt pat jaunu tautas partiju Eiropā, lai patiesi būtu atspoguļotas Eiropas pilsoņu intereses un vērtības. Pretējā gadījumā ne, mm, te, jaunā ērā bez šīs nozodošas atmosfēras nebūtu iespējams to realizēt. Tālāk Zvēra kungs. Paldies. Es no savas puses gribēju uzsvērt, ka ne visi domā vienādi Eiropā. Ir arī, un daudz partijā arī domā dažādi. Šī diskusija nemaz nav laba, diez vai tas konsolidēs Eiropas Savienību nākotnē. Orbán valdība, jāatzīst, ir darījusi diezgan daudz un uh, palīdzējusi Romu minoritātei, citām minoritātēm arī pirms desmit gadiem Slovenijas minoritāte bija burtiski izzudusi Ungārijā. Bet tagad ar Ungārijas valdības palīdzību un atbalstu mēs atkal esam spēcīgākie un veidojam sabiedrības daļu. E, mēs saprotam, ka šeit ir problēmas, mēs esam blakus valsts, kaimiņu valsts Eh, bet es neapgalvotu tik lāji, ka nepiekristu visiem ziņojumu punktiem, ne, nevar piekrist visam tam, kas ir rakstīts un vērsts pret Ungārijas valdību. Mums tomēr jārāda apusē cieņa vairāk savstarpēji. Paldies un paldies. Un tagad, eh, kā iepriekš vienojušies, došu vārdu vēlreiz ministram. Piecas minūtes maksimāli. Un tad Sargentīni kundze referente pabeigšo. šo diskusiju. Un es zinu, ka nevalstiskas organizācijas izrāda nepacietību. Jūs pieminējāt 65 tūkstoši nevalstiskās organizācijas, e, kas strādā e, Ungārijā, bet e, par ko nobežījušās šāds organizācijas, kas kritizē valdošo varu? Uh, Eh, kāpēc baidās kritizēt valdību, kas tā ir par problēmu, kāpēc jūs nevarat tikt ar to galā, kāpēc ir tāds spiediens uz nevalstiskajām organizācijām, izskaitot starptautiskajām, kāpēc viņas nevar brīvi strādāt. Ungārija. Tas ir ārkārtīgi akūts jautājums, eh, saskan ar mm, ziņojumā teikto, un vai jūs noliedzat, ka tas notiek? Eh, piemēram, organizācija Amnesty Un e, jebkurās Eiropas valstī ir veselīga sabiedrība, arī nevalstiskās organizācijas, kas var kritizēt valdību. Piecas minūtes jums dodu atbildēm un arī rakstiski, ja nepietiks šīta laika. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Ko jūs teicāt, uh, nu, balstoties uz jūsu teikto, esmu izdarījis šādu secinājumu. Ja Ungārijas uh, valdību var lamāt un var mūs dažādi kritizēt, tad viss ir kārtībā. Bet ja mēs aizstāvām savu viedokli, savas tiesības, tad tas vairs nav kārtībā jebkurš, kurš ciena demokrātiju, būtu noraidījis šādu pieju priekšsēdētājs. Pēc jūsu izteikumiem, jā, pāris deputāti e, izteicās e, diezgan emocionāli, tā tas bija. Bet jūs savās piecās minūtēs, nu, atlikušajā laikā Es aicinu jūs cienīgi izteikties un izmantot cienīgus izteikumus, kādi piedaras parlamenta sēdēji. Es tikai to lūdzu. Tas, kas šodien notika, ir Sargentīnī kundzes ziņojuma izskatīšana un runājiet par šo prezentāciju un ja jūs varētu koncentrēties uz specifiskiem konkrētiem jautājumiem, tas būtu ļoti liederīgi. Paldies. Ministrs turpina godātājs deput, priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka vārda brīvība Un viedokļu brīvība attiec arī uz mani šai zālē, bet ja nu tā tas nav, tad es, protams, ievērošu jūsu izvirzītos noteikumus, bet es joprojām aizstāvu savu viedokli priekšsēdētāju šajās debatēs Ungārija saskārās ar uzbrukumiem un nav pieņemams tas, ka uh, atbildē tiek uztvērta savukārt kā uzbrukums jums. Jūs uh, sakāt, ka jūsu teiktais balstās uz faktiem un ir objektīvs, bet es savukārt uh, gribētu uh, atsaukties uz to, ka trīs reizes mūsu valdība ir guvusi uzvaru vēlēšanās 20 trešdaļu vairākumu. Mēs pārstāvam Ungārijas tautu. Es tāpat gribētu jautāt, cik daudz Eiropas pilsoņi balsoja par jums, lai jūs varētu tagad mums dot pamācības šai zālē. Tālāk par apsūdzībām par antisemītismu Ungārijā. Varu jūs informēt, ka Ungārijā notiek debatas ar Džordžu Sorosu, mēs vairākos punktos neesam ar viņu vienisprātis, ir tīpaši attiecībā uz migrāciju. Džordžs Soros nevēlējās, lai val, šī valdība gūtu uzvaru vēlēšanās, viņš savu viedokli arī neslēpa. Bet, kad mēs runājam ar Džordžu Sorosu, uh, mēs uh, nelūkojamies uz viņa etnisko piedarību vai reliģisko piedarību. Un uh, tika apsūdzēts, mēs tikām apsūdzēti un jobiks, uh, ka, mēs, ka viņas ir galēji labēja partija, bet grib teikt, ka opozīcijas vēlēšanu kampaņas centrā bija tikai uh, Uh, viens punkts būtībā. Sociālisti un zaļie centās panākt vienošanos ar Jubika partiju, lai gāstu valdību, un tagad jūs mani apsūdzat, kā mēs sadarbojoties ar galēji labējiem, bet patiesībā to vēlēšanu kampaņā darīja sociālisti un zaļie. Priekšsēdētāji kungs, vēlos jūs arī informēt par to, ka mēs esam uh, nosūtījuši eh, uz faktiem balstītu atspēkojumu visiem ziņojumu punktiem. Jūs eh, un jautājumā par eh, nevalstiskām organizācijām, tad, tad jūs uzdevāt šo jautājumu, es vēlos uz to atbildēt. Es uzskatu, ka ir pamatoti Ungārijas tautai sagaidīt uh, atklātību par uh, šādu organizāciju finansējumu, kas cenšas ietekmēt sabiedrisko domu Ungārijā. Tas ir pamatoti sagaidīt, ka politiskās partijas uh, atklāja šādu informāciju, bet šādu pati atklātību būtu jā attiecina arī uz nevalstiskām organizācijām, kas saņem finansējumu no ārvalstīm un cenšas ietekmēt sabiedrisko domu, kādēļ tad tās slēpj savus finansējuma avotus. Tāpat priekšsēdētāja kungs, es arī uh, noraidu jūsu teikto par uh, nevalstisko organizāciju darbības ierobežošanu Ungārijā. Mēs vēlamies, lai nevalstiskās organizācijas publisko savus finansējumu avotus. Un uh, Nu, tas nav nekas neiespējams. Viņi tieši saistē var publicēt kādu finansējumu, no kura avota ir saņēmušas. Tālāk par a, augstāko iestāžu brīvu darbību. Uh, Daudzas ārvalstu universitātes darbojas Ungārijā, bet tikai viena centrāla Eiropas universitāte sūdzas par savus darbības ierobežojumiem. Tāpat laikā vismaz trīs citas ASV universitātes darbojas Ungārijā, bet sūdzības mēs dzirdam tikai no vienas neapmierinātas mācību iestādes. Ja šī uh, Ja ir iespējams pārakstīt sadarbības vienošanos ar Mērilendas universitāti, kādēļ tad tā nevar rīkoties arī citi? Es pateicos par iespēju uzrunāt uh, šo parlamentu, bet mēs joprojām nepiekrītām tam, nevaram pieņemt to, ka jūs izplatāt melus par Ungāriju un mēs uh, sagatavosim uh, vēlreiz uh, rakstveidās faktiem balstītu atspēkojumu visiem ziņojumā iekļautajiem apgalvojumiem. Paldies, tagad vārds Judītais Argentīnī, lai reaģētu uz notikušām debatēm. Nu, tad, ja kāds lūdz vārdu, tad tam jābūt par procedūru un tikai vai mūsu Eiropas Savienības ne tikai parlamenta pamatprincips ir minoritāšu respektēšana. Un es aicinu priekšsēdētāju kungs aizstāvēt minoritātes tiesības arī šajā zālē. Jo šeit notiek uzbrukums. Ja ir mazākuma viedoklis, tad arī mazākumam ir tiesības paust savu viedokli. Protams, aplausi nevar valdīt, eh, vadīt šīs eh, komitejas sēdi, bet es eh, pieprasu tiesības paust savu viedokli. Priekšstādā tas saka, tas ir vienkārši smieklīgi. Tagad vārds Sažetīnī kundzei. Nu, ka stūki ir piešķiruši papildu laiku, un tāpēc arī var iespējams izteikties. Tātad, paldies, es augstu vērtēju to, ka mums ir pieejams papildu laiks, saka Sargentīnī kundze, šādās debatēs, kad ne visi runā vienā valodā, ir labi, ja var klausīties tūkojumu savā valodā. Tātad, tie, kuri saka, ka ir. Um, kļūdas pieļaut šavā ziņojumā, tiek aicināti labot šīs kļūdas, iesniedzot atbilstošus grozījumus, un uh, termiņš ir 15. maijas grozījuma iesniegšanai. Priekšsētētā es ļoti labi saprotu, ka parlamenta deputāti uh, nodarbojas ar politiku. Jā, arī es tā daru, kad uh, tas ir izdevīgi. Bet šajā gadījumā es sagatavoju ziņojumu plenārsēdes uzdevumā, un es darīju visu iespējamo, lai sniegtu patiesu pārskatu par to, kas notiek. Un tas nav, tam nav nekādas politiskās nokrāsas. Es nesaprotu savukārt, kādēļ mēs esam bijuši tik pieklājīgi ļaujot ierasties uh, Ungārijas valdības pārstāvjiem vairāk kārt, un tad es sagaidu, ka viņi arī uzvedīsies kā valdības pārstāvji, ka ministrs pārstāv valdību, bet šeit tiek sajaukta valdība ar partiju, un tas atkal un atkal parādās šajās debatēs, un tas ir neveselīgi. Un um, jums, protams, ir brīvība teikt, ko jūs vēlaties teikt, uzskatāt par nepieciešam. Tomēr mani pārsteidz tas, ka Ungārijā valdības runas vīrs mani apvaino, apsūdz mani melos, un jūs atkal to atkārtojāt šodien, kaut gan tajā dokumentā, ko jūs mums nosūtījāt, kur jūs it kā cenšaties atspēkot mūsu ziņojumā teikto, un uh, ir teikts, ka uh, referente nav balstījusies uz sa saviem pašas pētījumiem attiecīgajā politikas jomā. Jā, tādā ziņā ir taisnība, es esmu. Uh, Iep iepazinusies ar uh, uh, iestādēm pieejamo informāciju, bet nevar man apsūdzēt, klajos malos šādā situācijā un teikt, ka manis izmantotā informācija balstās uz manis, maniem secinājumiem. Tā tas uh, nav. Es, uh, mēs turpināsim diskusiju šajā uh, parlamentā. Nākamais posms ir grozījuma apspriešana. Un šeit ir uh, uh, nevis uh, vienkārši debats ar kaut kādu konkrētu dalību valsti, bet šis ziņojums ir paredzēts padomēji. Un es gaidu no jums priekšlikums, un mēs turpināsim darbu ar ēnu referentiem. Liels paldies! Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 15. mājas, pulksten 18. Paldies visiem, kas piedalījās šīs dienas debatēs!